Savienība vienreiz uh, ieturēs savu pozīciju, un kad uh, kāda aģentūra, kas ir Eiropola, uzskata, ka tai nav jāpieturās pie savām tiesībām, piemēram, attiecībā uz ceturto nolīguma pantu, tad sistēma nedarbojas. Un tad ir jājautā, cik tālu šāds nolīgums vispār var uh, darboties. Tāpat arī ir apšaubāma šīs institūcijas uzticamība, šīs komitejas uzticamība, kas ir uh, pieslēsies šim nolīgumam. Mums ir jāsaprot, ka tad, ja mēs par kaut ko esam lēmuši, tad tas ir jāīsteno tādā veidā, kā uh, tas ir rakstīts, un tas nav noticis Swift nolīguma gadījumā. Ceturtajā pantā tas ir uh, saprotams bet, jū, bet atzinumā ir norādīts pavisam kas cits. Un uh, jums acīm redzot nav bijusi piekļuva dokumentiem. Es saku, ir jāpieturas tam, kas ir rakstīts, un tāpat arī ir uh, jāsaņem visi nepieciešamie dokumenti, bet jūs atzinumā ir lasāms, ka Eiropola mutiski ved sarunas ar ASV. Nu, mēs te nevienojamies par pokeru spēli, mēs runājam par delikātu datu nodošanu, datu, kas pieder mūsu iedzīvotājiem, un šiem datiem ir jākalpo to leģitīmajam mērķim. Bet tā nedrīkst notikt, ka mēs uh, parlaments eh, tiek eh, piespiests eh, īstenot pasākumus, kas neatbilst standartiem un te pašā laikā netiek ievērots tas, kas ir uzrakstīts. Tādā veidā netiek veidota likumdošana, kurai var uzticēties iedzīvotāji un ilgtspējīga politika. Tāpēc ir jāuzmanās, ka mēs nesākam iet pa nepareizo ceļu. Jūsu atzinumā es lasu šajās piecās, sešās lapusēs neiespējamas lietas. Un eh, es eh, personīgi nezinu, kas eh, tagad te notiks ar šo ziņojumu. Piemēram, kā, kā Venraita kungs Eiropola šefs, kā viņš izturs pret šo situāciju. Un vai tiešām pārbauda, nav nepieciešama kā ar noteiktām uh, detaļām uh, nolīgumā. Un uh, kā ir attiecībā uz dažām dalību valstīm, kas īsti nevēlas ievērot nosacījumus, kā tās plāno atbildēt saviem iedzīvotājiem. Vācijas datu aizsardzības iestādēm tika jautāts, vai tās varētu sniegt man informāciju par to, kādām transakcijām ir nodoti ASV iestādēm SWIFT eh, nolīguma ietvaros. Pēc pusgada viņi nav varējuši sniegt atbildi. Viņi nesaka, kādi dati, viņi vispār par to nerunā. Un, eh, kāda tad eh, datu aizsardzība? Te ir iespējami, ja es pat nevaru uzzināt, ko viņi par mani zina. Uh, un pēc pusgada Vācijas datu aizsardzības iestāde nav varējusi reaģēt uz manu pieprasījumu par to, vai mani dati ir eh, nodoti un kādi dati tie ir. Pēc sešiem mēnešiem tagad es varu teikt, ka viss darbojas tāpat kā līdz šim, bet pamatiesība aizsardzība, iedzīvotāja aizsardzība, datu aizsardzība – tiek uh, īstenota. Un, bet kā tas nākas, ka tik un tā netiek nopietni uztvērts tas, kas šajā institūcijā tiek uh, uzrakstīts? Kāpēc uh, netiek ņemti vērā atzinumi attiecībā uz īstenošanu? Uh, Es nezinu, kā Venrēts varētu paskaidrot, eh, kāpēc situācija nav tāda, kā to paredz Swift 4. pants. Es cerēju komisijas ziņojumā atrast atbildi uz to. Viņu ziņojuma sestajā lapusē ir eh, ieteikumu sadaļa. Un eh, es saprotu, ka aizsardzības eh, priekšraksti tiek eh, ignorēti, netiek ieviesti, un eh, tā mēs netikam vienojušies, un tā mēs arī nevaram turpināt strādāt. Paldies! Paldies Elvāro kungam! Tagad uzklausīsim koordinatorus, pirmkārt Busutēlu kungu. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlos parunāt par diviem aspektiem. Pirmkārt par procedūru, otrkārt par būtību. Par procedūru. Man šķiet savādi, ka mēs runājam par eh, pārbaudi, kas tika veikta novembrī, ziņojumu, kas tika pieņemts decembrī, bet atzinums, ko mēs saņemam, vai vismaz preses paziņojums, ko mēs saņemam, nu mēs to saņemam tikai martā. Kāpēc mums bija jāgaida tik ilgi, lai saņemtu šo informāciju? Otrakārt, par būtību un saturu. Es saprotu, ka GSP noslēgšana, noslēgšanas gaitā jūs nevarējāt izvērtēt to, vai datu, nodoto datu apjoms ir proporcionāls un attaisno tā mērķus. Sarunu laikā pērn, un kolēģi to atceras, mēs nebijām apmierināti ar vienīgo garantiju, proti, ka Eiropola drīkstēs pārbaudīt šo procesu, bet eh, pateicoties tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir jūsu priekšā, to starp tautas partijai, mēs likām ieviest papildu garantijas. Proti, persona, kas strādā Vašingtonā un eh, drīkst uzraudzīt ikvienu pasākumu drīkst ieskatīties šajā ASV melnajā kastē, šajā datu krātuvē, kur Eiropola nekādu nevarētu kontrolēt. Eiropola drīkst sūtīt tikai liela apjoma datu paketes, un uh, tas, uh, tam nav ne jausmas, kādi dati tur ir iekļauti, bet mēs vēlējāmies papildu garantiju, lai būtu kāds uzraugs, kas pārbaudītu mm, un uh, īstenot detalizētos pieprasījumus, uh, Tāpat arī pie, pie pārbaudīt ASV pieprasījums, ka tā vēlas uh, pārbaudīt šos datus. Mani nepārsteidz tas, ka nolīgums nav apmierinošs, cik tālu tas attiecas uz Eiropolu, bet es ceru, ka uzrauks dara savu darbu, un es arī vēlos komisāram par to jautāt. Un noslēgumā mēs ieviesām vēl divus garantijas pasākumus, tā kā mēs nebijām apmierināti ar nepārtraukto datu masveida pārsūtīšanu. Šīs parlaments iestājās par TFTP, lai varētu uh, apturēt šo masveida datu nodošanu vienreiz un uz visiem laikiem. Es gribētu jautāt, cik tālu mēs esam TP. Tāpat mēs nolīgumā iekļāvām vispārējas pārskatīšanas klauzulu, kas mums sniegtu pārskatu ne tikai par Eiropolu lomu šajā TFTP nolīgumā, bet arī par nolīguma plašāku kontekstu, Es ceru, ka mēs šo pārskatu saņemsim, un es ceru saņemt no komisāra informāciju par šo pārskatu. Paldies, Klods Moreles. Priekšsēdētāji, savas grupas vārdā es vēlētos uzsvērt uh, dažus punktus, kas bija aktuāli jau no sarunu sākuma. Noteikti daži mani kolēģi par to izteiksies detalizētāk, bet es vēlētos paust savas grupas bažas. Proti, kā jau Alvaro kungs norādīja un vēl daži citi. GSP ziņojumā būtu nācies teikt, ka Eiropolam ir grūti pārskatīt ASV pieprasījums, jo pati sistēma ir balstīta uz datu masveidu pārsūtīšanu, un tagad ir situācija, kad uh, preses virsrakstos tiek vēstīts, kā ASV pieprasa uh, arī uh, datus, kurus Eiropolam ir grūti atbilstoši pētīt. Es baidos, ka šie virsraksti parādīsies visur, un tas arī norāda, ka bijusi taisnība daudziem uh, šīs komitejas dalībniekiem. Es savulaik uzstāju, ka mm, ir jāprecizē, kā ASV pieprasījumi tiks apstrādāti līguma 4.2. pantā. Es uzskatīju, ka ir jāpamato nepieciešamība pēc datiem terorisma apkarošanai, un šiem uh, datiem būtu precīzi jābūt pielāgotiem pieprasījumiem. Un kā tas notiek, ir uh, atspoguļots ziņojumā, un es baidos, ka vienkārši mutisks paskaidrojums šeit nebūs pietiekams. Mēs esam nonākuši situācijā, kur nolīgumi rada ļoti sarežģītu situāciju, un uh, uzticēšanos nevar radīt šādas procedūras ceļā. Uh, Tāpēc mēs pieprasām jūsu reakciju šodien, proti, ka katram pieprasījumam komentā, komplektā jābūt arī uh, paskaidrojumam par to, kāpēc dati ir vajadzīgi. Mums ir jācenšas rast uh, ilgtspējīgs risinājums šai uh, datu ieguvei no Eiropas. Mēs aicinām komisiju ievērot savas apņemšanās, un, protams, ka TFTP programma ir kaut kas, no kā mēs nevarēsim izvairīties, bet mums ir jābūt sistēmai, kuras pamatā ir tiesību akti datu apstrādēji, un tāda ir mūsu politiskās grupas nostāja, kad mēs redzam formulējums pārāk vispārīgs vai pārāk abstrakts, mums sākas problēmas ar uzticēšanos un eh, mēs gribētu redzēt risinājumus par to, kā tikt galā ar šo situāciju. Paldies. Zaļo vārdā Albrehta kungs. Atvainojiet. Saka, priekšsēdētājs, jūs nebijāt manā sarakstā. Es izteikšos īsi, saka Vēbers kundze, jā, jūs pieteicāties pirmā. Es nerunāšu detalizēti par to, kā šis eh, nolīgums beigu beigās tika apstiprināts parlamentā. Es biju viena no tiem, kas balsoja par to, varbūt tā bija mana kļūda. Uh, bet mans jautājums tagad ir saistīts ar uzticēšanos, kas iespējama attiecībā uz Eiropolu. Eiropola ir Eiropas aģentūra, ko es labprāt atbalstītu, bet šobrīd esmu apjukusi par to, kurā pusē man vajadzētu nostāties. Jo nav īsti skaidrs, kura ir tā valde, uh, kurai pakļauts Eiropol direktors. Man kaut kā šķita, ka tā ir jūsu institūcija, bet ja jums ir liekta piekļuve kaut kam, ko viņš dara, nu, viņš viesojās šajā komitejā pirms dažām nedēļām, viņš norādīja, ka amerikāņi ir eh, viņa birojā, nu, mēs jau zinām, ka viņi ir visur, bet viņš nepieminēja, ka Eiropol pārsūta datus pamatojoties uz mutiskām diskusijām. Noslēpt šādu faktu no deputātiem no Eiropas parlamenta tā ir liela kļūda. Mēs aicināsim viņu vēlreiz. Jā, es ceru, ka uz to brīdi jau mm, būs pieejams jūsu ziņojums, un mēs aicināsim Vēnrēta kungu vēlreiz, lai viņš mums varētu visu paskaidrot, bet institūciju kontekstā es vēlētos zināt, kā jūs risināsiet šo problēmu. Paldies, tagad uzklausīsim Albrehta kungu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, pirmkārt es piekrītu, ka Veinraita kungam būtu jāatbild par pašu rīcību, jo mēs kā parlaments arī kontrolējam Eiropolu, vismaz tā tam vajadzētu būt, un tāda ir šīs diskusijas būtība. Uh, Un otrkārt, eh, mums, kā zaļajiem, ir kļuvis skaidrs jau vasarā, ka šis nolīgums neatbilst mūsu eh, pamatprincipiem un, un arī pamattiesībām, kas eh, tiek ievērotas Eiropas Savienībā, jo te ir runa par masveida datu nosūtīšanu. Un šī masveida datu pārsūtīšana ir tieši tas, pret ko mēs iestājamies. Uh, šī pārsūtīšana nav kontrolējama, nav eh, iespējamas nekādas individuālas atteikšanās vai kompensēšanas iespējas, un nav arī iespējams saņemt informāciju par to, kāda dati ir apstrādāti un kāda nē. Man ir radies iespējas, ka šis nolīgums neatbild ar mūsu konstitucionālajiem principiem, arī ar dalību valstu principiem, un mums kā parlamentam ir jāsāk atbildēt par tā sakām. Šis atzinums liecina pavisam skaidri, ka pārkāpumi pastāv un nav tādas tiesas Eiropas Savienībā, jo īpaši uh, Eiropas kopiena tiesa un uh, cilvēku tiesību tiesa, tad nav tādas tiesas, kas uh, ļautu izsprukt sveikā šādam nolīgumam. Tāpēc es uzskatu, ka būtu saprātīgi atsaukt šo nolīgumu, uh, bet tā ir problēma, ko mēs paši esam radījuši. Ne jau ASV to ir izraisījusi. Mēs kā parlaments akceptējām šo nolīgumu, un tāpēc mums ir beidzot jāsāk domāt, kam tad mēs sakām jā šajā institūcijā. Tas neatbilst mūsu principiem un mūsu tiesību aktiem. Kirkafa kungs. Man... Priekšsādātāji, jūs pareizi Te norādījāt uz virkni aspektu, bet eh, es vienmēr esmu atbalstījis šo nolīgumu, un virkne deputātu ir eh, uzbrukuši savienotajām valstīm, kritizējuši tās motīvus, šī līguma praktiskās sekas, eh, kārtas, ko tas dod amerikāņiem, bet mēs šaujam uz nepareizo mērķi. Visa šī situācija ir ved mūs uz cīņu pret terorismu. Un eh, es eh, piekritu šim nolīgumam, kā jau deputāta zina, es biju viens no tā iet, dedzīgākiem aizstāvjiem. Te ir garantijas mūsu iedzīvotājiem, un eh, tas, ko es dzirdu šeit šo pēcpusdienu, nepārliecina mani. Tas viss ir pārāk vispārīga un nenoteikta, lai, varētu, lai komisija kaut ko varētu secināt par Eiropolu darbu. Tas ir diezgan bēdīgi, un tā tas nenotiek pirmo reizi priekšsēdētāji. Mums ir radusies situācija, kad nevis ASV vai kāda cita institūcija, bet mūsu pašu Eiropas institūcija nav varējusi sniegt mums informāciju, kas ir ne tikai vajadzīga, bet eh, kur mums ir tiesības saņemt. Es vēlos apliecinājumu tam, ka datu aizsardzības noteikumi, par ko vienojāmies, tiek simtprocentīgi īstenoti, un tāpat vēlos apliecinājumu tam, ka mēs drīz saņemsim tiešas skaidrs atbildes no mūsu institucionālajiem pārstāvjiem. Tavareškungs. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado também. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies. Eiropola uzraudzības iestādēji un Isabelai Krūsai par eh, sniegto ziņojumu. Pirmkārt, ir jāgarantē eh, konsultācijas eh, no parlamenta puses iepazīšanās no parlamenta puses ar visu ziņojumu. Tā skaitā to sadaļu, kas ir padoms rīcībā, kas ir konfidenciāli. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu izvērtēt SWIFT e, ieviešanu. Tas nozīmē izcīnīt arī vēl vienu kauju no parlamenta puses, lai gūtu piekļuvu dokumentiem padomē, un, lai gan mēs esam pieraduši pie šāda veida e, kaujām, tomēr ir nozīmīgi piekļuvu piekļuvu šim dokumentam. Tālāk jānorāda, ka Busotilkungs jau sacīja, mums ir e, uz, uzraudzītājs, lai varētu sekot jautājumam. Tāpat arī mums ir jāmeklē e, iespēja noskaidrot, e, to komisija nekad nav devusi iespēju pamatot, jo šis Ehm, šī pārstāvja vārds tika eh, paturēts eh, slepenībā tad, kad tas pārstāvēja Eiropiešus. Es domāju, ka vienreiz vajadzētu šo personu uzaicināt, paskaidrot mums, lai mēs zinātu, kas īsti notiek Savienotajās valstīs, jo šobrīd nu, mums nav skaidra redzējuma tam, kas notiek Atlantijas otrajā krastā. Un būtu mums jāapzinās, vai nu tas ir Eh, nepareizs sākuma punkts citiem nolīgumiem šajā jomā. Mēs runājam par PNR un citiem jautājumiem, un pēkšņi ir deputāti, kas ir par un pret, bet parlaments kā institūcija parādīja e, uzticību saviem sabiedrotajiem, apspriežot e, SWIFT, un šobrīd, e, šobrīd šī uzticība ir tikusi nodota. Tāpēc mums ir jābūt prasīgākiem. E, un lai to pieņem zināšanai padome un komisija. Tāpat arī e, neaizmirsīsim, ka mēs varam e, vērsties e, Eiropas Savienības tiesā vai attiecīgi dalībvalstu tiesā. Un šeit es gribētu tagad izteikties mazliet par to, ko sacīja Izabela Krus pēc būtības. Bāžas vieš tas, ka šobrīd ir bijuši astoņi pieprasījumi, tas nozīmē, ka šajā īsajā dažu mēnešu laikā ir bijusi runa par masu datiem. Parlaments vienmēr ir bijis pret jebkura veida caurskatāmību blokā. Amerikāņi vienmēr mums ir norādījuši, ka tas ir būtisks, un tālāk liels bažas man ievieš tas, ka šie masu eh, bloka dati attiecas uz X laika periodu eh, geogrāfiskām zonām. Tas varētu attiekties, vai, vai tas attiektos uz kādu uh, reģionu, pils, pilsētu vai valsti. Tādējādi mums ir jādomā, ka šeit pietrūks proporcionalitātes. Tas nozīmē, ka mēs šajā sakarā varētu prasīt eh, atzinumu tiesā. Jauns, bet smags jautājums attiecībā uz eh, mutisko informāciju, jo šīs mutiskās informācijas sakarā mēs šeit nevaram pārbaudīt pilnīgi neko. Un nav pieļaujams tas, ka nav nekādu rakstisku pēdu seku aktu tam, kas tiek runāts no vienas puses ir drošības jautājumi, un ir ļoti e, biedējuši tas, ka nevar tikt informēt iedzīvotāju un nevar izmantot šo iespējamo atteikumu gadījumos, ka tad, kad tiek kaut kas lūgts nolīguma sakarā. E, Rajans, es gribēju atbalstīt deputātu sacīto vainra, e, un ko sacīja deputāts Vainraits Pirmkārt, ir jānorāda, ka pir, pirmkārt jāpārliecinās, lai nav nekādas uh, iejaukšanās no Amerikas ie, varas iestāžu puses. Šķiet, ka tāda ir bijusi, jo tika panāks, ka visi dokumenti ir slepeni un ka bija papildu pieprasījums. Uh, Otrkārt, skaitļi. Mums nekad tika norādīts, vai šie pieprasījumi uh, ko tie nozīmē skaitliskā izpratnē, vai mēs runājam eh, par, par vēstījumu desmitiem, simtiem, tūkstošiem. Tālāk vēl viens jautājums. Pastāvīgā darba grupa, kas strādā Eiropola, ir ar pieejušiem pieprasījumiem, un es vairāk kārt vaidāju tam eh, esmu prasījis, vai ir aizliegt, vai eh, kādreiz ir bijusi opozīcija šiem E, šīm prasībām. Vainētkungs man sacīja, ka vienmēr mēs esam ņēmuši vērā, bet nekad man nav tika, ticis norādīts, vai kādreiz pastāvīgā darba grupa ir norādījusi, ka šeit pietrūks profesionālitātes garantiju. E, paldies, un pēdējais runātājs. Um, <clears throat> I know that the JSB only had the opportunity to inspect for the first six months. Eh, jā, šai apvienotai uzraudzības iestādē bija iespēja uzraudzīt tikai šo pasākumu sešus eh, mēnešus un ir bijuši tikai četri pieprasījumi šai laikā. Uh, diemžēl uh, Eiropolam ir tāda tieksme pakļauties ASV varas iestāžu pieprasījumiem vienmēr. Un uh, ja ir runa par abstraktiem pieprasījumiem, tad šeit acīm redzot ir doma par uh, datu masīvu pieprasījumiem un tādējādi ne Eiropola, ne apvienotā uzraudzības iestāde nespēja patiesībā izkontrolēt, kas, uh, kādi dati šeit uh, ietilpst un uh, nekad nekas netiek atteikts. Un uh, Eh, daudzos eh, tādēļ šajos gadījumos apvienotā uzraudzības iestāde neko nespēj izkontrolēt, tādēļ vajadzētu arī atteikt šādus pieprasījumus vai ignorēt prasības. Un patiesībā šeit Eiropol darbojas pats pēc saviem noteikumiem, vai pareizāk sakot, ir ļoti pakalpīgs vai eh, kā, darbojas kā ASV pakalpiņš, runājot par ilgtermiņa ietekmi, lai gan, protams, ir pašsaprotams, ka ir jāapkaro terorisms, bet pastāv briesmas, ka, tas, ka šī cīņa pret terorismu liedz mums domāt patstāvīgi un būt modriem, un dažkārt šie dati var būt pieprasīti pavisam citiem uh, nolūkiem pat bez īpaša pamatojuma. Paldies! Uh, pirms uzsākam otro jautājumu kārtu, vajadzētu varbūt mums uzklausīt, ko uz pirmo kārtas jautājumiem varētu atbildēt Krūstas kundze. Uh, izskanēja kritika uh, deputātu uzrunās, jo ir jūtams, ka deputāti ir neapmierināti ar uh, šo situāciju, ar to, ka Eiropols ir pildījis uh, savus uzdevumus uh, šā nolīguma sakarā, un es domāju, ka jūs varētu kaut ko komentēt šai sakarā pirms mēs uzklausām komisijas pārskatu rītā. Paldies, priekšsēdētāji. Pārbaude notika novembrī, kā tas ir norādīts ziņojumā, grupa, kura veica šo pārbaudi decembra plenārsēdē provizoriski apsprieda šā ziņojuma saturu un janvārī notika uh, ārkārtas plenārsēde, lai apstiprinātu šo ziņojumu. Mēs informējām uh, pēc tam Eiropolu un viņi saņē, saņēmām viņa atbildi februārī un pēc tam mēs tūlīt nosūtījām informāciju parlamentam martā. Līdz ar to nekāda kavēšanās ar informācijas sniegšanu nav notikusi. Es vēlējos šo situāciju jums paskaidrot. Tagad atbildes uz citiem jautājumiem. Jūs jautājat, vai mēs varam uzticēties Eiropolam. Es negribu būt netaisnīgu šai jautājumā. Īst jau 13 gadus mūsu uzraudzības iestāde darbojas un gribu apliecināt visiem deputātiem, ka Eiropols ir viena no tām iestādēm, kur ir visaugstākie datu aizsardzības standarti. Uh, apvienotā uzraudzības iestāde katru gadu veic uh, inspekcijas, mēs pārbaudām sistēmu, mēs iz, izsakām rekomendācijas un kontrolējam to izpildi. Bet uh, ir konstatējams tāda de facto tendence ievērot daktu aizsardzības noteikumus. Uh, šī nevar teikt, ka ar uh, šo iestādi nav notikušas konsultācijas, bet uh, Eiropas uh, parlaments ir norādījis, ka Eiropolam ir pienākums pārbaudīt pieprasījumu likumību un pamatotību. Un struktūra, kas piedalās uh, darba grupā par uh, tiesības aizsardzības iestādēm uh, norādīja, ka ir nepieciešama iestāde, kas uzraudzītu uh, šo informācijas nodošanu, un netika nekad teikts, ka tam jābūt Eiropolu. Un tagad šīs uzdevums ir ļoti tāds neskaidrs Eiropolam. Eiropols cenšas izdzīvot šajā situācijā. Tāpat šajā ziņojumā ir norādīts, ka ir jāizveido uzraudzības iestāde, kam būtu jāuzrauga datu aizsardzība. Šai iestādei ir jānodarbojas ar datu aizsardzības jautājumiem Mēs šeit runājam par likumību. Un ar šo jautājumu nodarbojas parasti tiesas, tiesu varas iestādes. Un kā es jau norādīju, pirms lī, pēc nolīguma spēkā stāšanās augustā pirmais pieprasījums par datu sniegšanu tika izteikts ļoti ātri, un Eiropolam bija maz laika, lai sagatavoto šo funkciju pildīšanai. Ja būtu bijušas kādi norādījumi par nolīguma interpretāciju, tas mums būtu ļoti palīdzējis, jo šis nolīgums nav viegli interpretējams. Komisijā teicās šādu interpretāciju sniegt un arī Eiropols to nedarīja, un līdz ar to mums bija grūti strādāt, jo nebija tādu saistošu uh, noteikumu par nolīguma interpretāciju. Tālāk par uzticību Interpolam. Vakar, es nezinu, vai datu aizsardzības direktors uh, kaut ko saņēma arī no parlamenta puses, bet mēs viņam savukārt iesniedzām savas rekomendācijas. Uh, Eiropols uh, nenoliedz neko no tā, ko iestāde ir paziņojusi, un Eiropols apliecina mums, ka tiek veikti pasākumi, lai uh, izpildītu mūsu ieteikumus. Un viens no šiem ieteikumiem ir, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, no astoņiem pieprasījumiem piecos gadījumos ir prasīts ASV sniegt papildu informāciju, lai varētu pie, pārbaudīt pieprasījuma likumību. Un mēs pārbaudām, vai šī informācija ir tikusi sniegta rakstveidā. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu pārbaudīt datus. Ir ļoti būtiski šādus, šādi šādi informācija, lai varētu pārbaudīt uh, pieprasījumus. Šie nav slepena informācija. Es uh, uh neuzskatu, ka Eiropola atbildi būtu slepena, un jums būtu svarīgi saņemt šādas Eiropola sniegtās atbildes, lai jūs redzētu, kā strādā Eiropols un kā tas reaģē uz mūsu ieteikumiem. Un visbeidzot, transakciju skaits. Jā. Patiesībā šeit ir runa par miljoniem transakciju. Tas arī viss. You want to add a point? Do it. Jā. Jūs vēlaties kaut ko teikt? Jā, paldies priekšsēdētāji. Kad mēs 11. novembrī devāmies uz Eiropolu, es izvērtēju procedūras, kādas darbojas Eiropolā. Uh, Eiropolā viss bija jāsagatavo ļoti ātri no jūlija vidum līdz augusta beigām, kad šis nolīgums stājās spēkā un procedūras vairāk kārt ir pastiprinātas. Un tomēr pastāv joprojām divas būtiskas problēmas. Proti, pirmkārt, ne visa informācija, kas tiek saņemta no ASV, lai pamatot pieprasījumus pēc SWIFT datu sniegšanas, tiek saņemti rakstveidā, un tādēļ nav iespējams visu pārbaudīt. Dažkārt šī informācija ir sniegta mutvārdos. Um, un um, to, šo visu nevienmēr var pārbaudīt arī Eiropola paša datu uh, aizsardzības darbinieki. Un nevienmēr šie darbinieki ir iesaistīti visā procesā. Un šiem darbiniekiem nevienmēr ir iespējas, ka viņus patiesībā uzklausa un ņem nopietni Eiropola komandas un direktors. Un viņu ieteikums arī neizpilda. Tādēļ ir grūti īstenot kontroli gan Eiropola darbiniekiem, gan mūsu iestādēji. Var eh, rasties iespējas, ka Eiropolam ir eh, pilns priekšstats par to, cik daudz datu ASV pieprasa. Patiesībā tā tas nav. Eh, viņi saņem informāciju par pieprasījumiem par atsevišķiem datu veidiem, laiku posmiem un uh, geogrāfiskām teritorijām. Eiropola tikai atļauj SWIFT sistēmai sniegt datus, un tas ir arī viss. Paldies, priekšsēdētāji, saka Depu, Debekeres kungs. Daudz, kas jau ir pateikts, bet es tikai gribētu vēl piebilst dažas lietas. Eh, šeit ir runa par apvienotās uzraudzības iestādes darbības izvērtēšanu, bet runa jau ir kopā, kopumā par visa TFTP nolīguma darbības izvērtēšanu, un mūsu iestādes darbība, un šīs iestādes darbība ir tikai viena daļa no šā procesa. Es gribētu uzsvērt jau mūsu priekšsādētājs iepriekš teikto policijas iestādēm nav viegli eh, izvērtēt šāda veida pieprasījumus. Un eh, domājot par eh, tiesisko kārtību un konstitucionalitāti. Patiesībā tas mm, būtu drīzāk tiesnešu kompetence. Mums ir arī jāceras, ka uh, Eiropolam ir grūti uzņemties tiesnešu funkcijas. Un a, policijai tiešām šis uzdevums ir ļoti grūts, un to mēs nedrīkstam aizmirst veicot izvērtējumu. Vēl daži deputāti ir lūguši iespēju uzstāties, bet tā kā mums šo jā, pēcpusdienu ir jāizskata daudzi darba kārtības punkti, tad es uh, aicinātu runātājus nepārsniegt divas minūtes savās uzrunās. Un vārds tagad Goju kungam. Obrigado, Sr. Presidente. Lamentu ter. Paldies, priekšsēdētāji. Es, eh, diemžēl, man tagad eh, tā jāsaka, ka izrādījies, ka man ir taisnība, kad es savulaik uzstājos parlamentā runājot par Eiropolu pilnvarām šai nolikumā, nolīgumā. Es pēdējā balsojumā plenārsēdē par šo jautājumu balsoju pret. Un tagad, kad esam saņēmuši ziņojumu, varam konstatēt, ka situācija ir tiešām satraucoša. Daži dokumenti tika padarīti par slepeniem tikai vienu nedēļu pirms uh, pārbaudas eh, veikšanas. Krūsas kundze teica, ka ir virkne problēmu, kuras tika pārvarētas vēlāk. Vai eh, es varētu uzzināt, vai bijušie kādi centieni ierobežot uzraudzības iestādes eh, darbību no ASV puses? Atbilde ir tāda, it kā, ka nav bijuši nekādi centieni ierobežot šo darbību. Deputāti teica, ka parlamentam ir jābūt piekļuvējušiem slepenajiem dokumentiem. Ir ļoti satraucoši arī tas, kā tiek pamatoti šie pieprasījumi tas viss balstās uz mutvārdu informāciju, nes, kas netiek pierakstīts un piereģistrēts, tāda prakse ir nepieņemama. Un treškārt man ļoti satrauc tas, ka Krusas kundze teica, ka viņa nespēja garantēt to, ka se, dati par sepa maksājumiem netiks nodoti ASV, un tā būtu, eh, tas būtu rupšs eh, šī nolīguma pārkāpums. Un visbeidzot, man jautājums ir eh, Krūzes kundzei. Vai jūs domājat, ka ir kādi centieni ierobežot vai kavēt viņas eh, pienākumu izpildi? Ja tādi centieni ir, tad ne, nešaubieties un tūlīt mūs par to informējiet. Priekšsēdētāji Lambrinītis kungs saka. No mūsu priekšā esāšā ziņojuma ir pilnīgi skaidri konstatējams, ka ASV pārkāp šo nolīgumu. Eiro šajā nolīgumā ir noteikts, ka ASV ir jāiesniedz ierobežot un pamatot pieprasījumu, un pēc tam Eiropol izvērtē, vai šis pieprasījums ir izpildāms vai nē. Bet ja Eiropola atzīst, ka šie pieprasījumi ir ļoti neskaidri, Un ja Eiropola tomēr piekrīt šādu pieprasījumu apmierināšanai, tad Eiropols uh, ir pārkāpis savas uh, pilnvaras. Jautājums tāds, vai Eiropolām vispār vajadzēja šādas funkcijas uzdot savā laikā daudzi, un es tā skaitā teicu nē. Bet toreiz, kad šis nolīgums tika noslēgts, mēs izjūtām milzīgu spiedienu, un jau toreiz mēs visi runājām, cik smieklīgi tas ir, ka uh, šāda organizācija, eh, kura pati izmanto šādus datus, tad arī izlēmtu, vai šādi dati ir jāsniedz vai nav jāsniedz. Bet es domāju, ka mums nevajadzētu šajā gadījumā, kolēģi, jaukt divas lietas. Eiropolam bija uzdots sākumā izvērtēt, vai datu pieprasījums ir pamatots vai ne tas bija Eiropola pienākums. Pēc tam šī ASV valsts kase un uh, pārstāvi šai kasē. Uh, viņa filn, pilnvaras būtu kā, pārbaudīt, kā šie sniegtie dati tiek izmantoti, vai šeit nav kādu pārkāpumu. Bet uh, šīs divas lietas absolūti nav saistītas. Uh, Protams, tagad pastāvošā situācija mums ir jārisina. Es nezinu, ko darīt. Jūsu ieteikumi ir ļoti plaši. Varbūt būtu jānosaka, ka vis, visai šai saziņai ar ASV varas iestādēm ir jātiek pierakstītāji, dokumentētāji, ka tas būtu jāveic Eiropolam. Tad mums būtu pieejama rakstveida informācija gan Eiropolam, gan mums būtu pieejama šāda informācija, tā varētu būt slepena vai ne, bet ir ļoti satraucoši, ka uh, nekas šobrīd netiek dokumentēts. Man vēl daudz, kas būtu sakāms, bet, nu, diemžēl pietrūkst laika priekšsēdētāji. Tagad vārds Intveldes kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos pateikt pateikties eh, ļoti kritiskā ziņojuma autoriem. Es domāju, ka jūs kā uzraudzības iestāde ļoti labi darbojaties. Un jāsaka tā pašā laikā, ka Vēnrait kungs pats sev izdara lāču pakalpojumu, neierodoties Eiropas parlamentā, baidoties no mūsu uzstājīgiem jautājumiem ir izskanējusi kritika par šo procedūru, un man ir eh, vairāki konkrēti jautājumi. Vai jūs esat informēti, vai jums ir kādreiz bijušas aizdomas, ka līdztekus datu node, nošanai eh, šā nolīguma ietvaros notiek arī bilet, bilaterāla datu nodošana no dalību valstīm ASV? Tālāk, vai jūsu rīcībā ir informācija par Eiropolu pieprasījumiem ASV, uh, lai saņemtu informāciju mm, TFTP ietvaros, lai varētu veikt uh, izmeklēšanu Eiropā? Vēl viens jautājums pilnīgi nemaz nav skaidrs, lai arī es neesmu eksperte. Ja, teiksim, uh, tiek šādi saņēm, eh, pieprasījumi saņemti regulāri katru mēnesi, un vai tad viņi eh, tā automātiski ir nespecifiski? Tātad, ja katru mēnesi tiek pieņemti pieprasījumi, tad tie ir tādi pastāvīgi pieprasījumi, nevis nespecifiski pieprasījumi. Un nobeigumā es domāju, ka mēs trīs lietas varētu mācīties vai divas lietas mācīties un gūt vienu rekomendāciju. Mēs esam uzticējušies citām ASV, eh, citām Eiropas Savienības institūcijām pat negribīgi. Un mēs tagad konstatējam, ka mūsu uzticība ir pievilta. Un es domāju, ka citām institūcijām jāpatur šīs jautājums prātā, ja viņi vēlas saņemt mūsu atbalstu. Un es domāju, ka mums ir steidzami nepieciešams Eiropas Savienības komisijas priekšlikums par datu iegūšanu Eiropas Savienības teritorijā. Un pavisam nesen mani ļoti ieintriģēja AS, kāda ASV senatora vai kongresmēņa priekšlikums par ļoti eh, stingrām kriminālu sankcijām pret tiem, kuri ļaunprātīgi cenšas izmantot personiskos datus, un mums vajadzētu tāpat no, rīkoties pret ASV. Tagad Ernsta kundzei divas minūtes. Paldies! Runājot par to, kas te tika teikts par melno kasti un par Eiropolu, jā, tieši šādas bāžas jau ir bijušas, mēs par to atceram, mēs to atceramies. Un uh, es varu tikai uzsvērt to, ko Krūzes kundze jau ir teikusi par Eiropolu situāciju un uh, šīm uh, samudžinātajām lomām. Uh, dažādām iestādēm. Eiropolam taču ir pastāvīga datu aizsardzības nodaļa, un uh, viņa nodarbojas ar ASV pieprasījumu pārbaudi, taču netika šodien runāts, un tas mūs interesē, proti, vai šī uh, nodaļa, šī komanda uh, iestājas uh, par šiem uh, datu pieprasījumiem vai pret. Tālāk jūs teicāt, ka ir bijuši jau astoņi pieprasījumi, pieci ir bijuši pieprasījumi pēc papildu informācijas, bet kas bija ar pārējiem trim? Kādi bija tie? Because it was your turn. You got two minutes. Da, dank u, voorzitter. Um, collega's, ik heb nu iedereen... Deze priekšstādātājs Argentīnī kundze saka, Jā, daudz kolēģi uzdod ļoti kritiskus jautājumus par Eiropolu un vai ir uh, izpildītas saistības. Jā, šie jautājumi ir pamatoti, bet var uzdot vēl citus jautājumus. Parlaments uh, ir uh, atbalstījis vienošanos par lielāku banku datu projektu apjomu nosūtīšanu uz ASV zaļie neatbalstīja to. Tika no, paredzēts, ka kāds Vašingtonā kontrolē šo datu saturu, bet uh, nekas uh, netiek darīts. Un uh, savulaik mēs pat nedomājām, kāda kontrole varētu būt iespējama, vai šie pieprasījumi būs rakstveidā vai mutvārdos. Uh, Es pieņemu, ka tie var būt mutvārdu pieprasījumi, bet mēs uh, visu atbalstījām, kaut arī mums bija aizdomas, ka uh, ne viss darbosies tā kā iecerēts. Un tagad mums ir jārīk, jānodrošina, lai Interpols tiešām pildītu nolīgumu ceturto pantu, un varbūt mums patiesībā vajadzētu izskatīt visu šo Eiropas banku datu uh, apjoma nosūtīšanu uz ASV. Paldies, ka jūs pievēršaties šiem jautājumiem, bet es domāju, ka mums arī pašiem jāuzņemas uh, sava vainas daļa. Paldies priekšsēdētāji, jau tika daudz kritisku piezīmju izteikts, tāpēc es pievērsīšos tikai nedaudziem jautājumiem un uh, aspektiem, kas būtu jāprecizē. Uh, ir uh, jāsaprot eh, par šiem pieprasījumiem. Proti, vai SWIFT vispār apstrādā atsevišķu iedzīvotāju datus, un ja jā, tad kādā apmērā, vai patiešām tiek nodoti uh, miljona iedzīvotāju dati, vai tiek nodoti dati tikai no kāda liela koncerna. Es domāju, ka mums ir eh, jānošķir šīs lietas. SWIFT nevar uh, gūt ieskatu datu kategorijās, bet ir svarīgi, lai ASV uh, eh, izsūtītu ļoti precīzu pieprasījumu, kā tās ir, apņēmi, kā tās ir apņēmušās savā nolīgumā, un Eiropol arī skatītos, vai šis pieprasījums ir pamatots. Eiropol nedrīkst pārsūtīt eh, bezmērķīgi datus. Uh, Un jautājums ir, uh, uz kāda pamata tiek lemts, kurus datus drīkst atklāt, kurus nedrīkst. Ja reiz uh, pie, pieprasījums un pati datu piešķiršanas atļauja ir ļoti vispārīgā līmenī, tie ir ļoti delikāti jautājumi. Jautājums ir arī par to, uh, kāda kvalifikācija jābūt šim uh, datu uzraugam ASV, kādām kvalifikācijām ir jābūt um, citiem datu uzraugiem, lai šie dati tiktu pienācīgi pārbaudīti. Lutfords kundze, pēdējais runātājs, pēc tam, kad, un pēc tam nāksim klajā ar atbildēm. Not least, um, Jā, esmu pēdējā, bet ne tādēļ mazāk nopietna. Uh, šeit uh, bija, uh, kad mēs apspriedām nolīgumu, runa par tā saucamajām garantijām, bet tagad mēs esam pievilti. Un uh, Lambrinīdis kungs jau runāja par Eiropolu interešu konfliktu, un arī es uh, Pagājušajā gadā debatēs teica, ka tas ir tā kā vistu kūti uzticēt lapsai pāraudzīt, un mēs jau varējām paredzēt, ka šī situācija ar uh, Interpol būs sarežģīta datu aizsardzības jomā, bet situācija ir ne tikai pārsteidzoša, bet šokējoša. Un patiesībā mēs paši sev kaitējam Eiropas Savienībā. Mums tagad būs tiešām grūti atgūt zaudēto uzticību. Mums tiešām ir nepieciešama datu apmaiņa, lai cīnītos pret uh, organizēto noziedzību un terorismu, bet mums ir nepieciešamas ticamas garantijas Es tiešām nezinu, kā, kā Vēnraita kungs varētu visu to attaisnot tagad pēc šā ziņojuma publiskošanas. Un tagad atkal šeit ir runa par slepeniem pielikumiem un uh, eiro. Pols padara par slepeniem visus tos pielikumus, kuros ir runa par Eiropolu procedūrām šā īst, nolīguma īstenošanā, kā mēs varam vispār piekrist šādām uh, aizslepenošanas procedūrām. Uh, patiešām uh, tas ir viss ļoti satraucoši, mēs esam vīlušies, un es nezinu, kā mēs varētu vispār vēl noslēgt kādus datu apmaiņas nolīgumus. Mēs gribētu joprojām uzticēties komisijas, padomes darbiniekiem, ASV valsts kasei, uh, bet godīgi sakot, šī situācija tiešām mums tagad ir ļoti grūta. Paldies, un tagad mēs steidzīgi pārējām pie secinājumiem vai noslēguma. Uzklausīsim vēlreiz Krusas kundzi, un es domāju, ka jūs noteikti informēsiet Veinraita kungu par to, kāda gaisotne šeit valda, ka mēs esam tiešām ļoti neapmierināti ar pašreizējo situāciju, par to, ko mēs uzzinājām no jūsu ziņojuma un ka mēs vēlētos aps, apspriest šo situāciju arī ar komisāri pašu. Lūdzu, eh, Jā, es domāju, saka Intvalds kundze, ka mums vajadzētu vēlreiz uzaicināt Veinraitu kungu uz šo komiteju, jo tikai viņš var atbildēt uz šiem jautājumiem. Jā, tāds ir mūsu noskaņojums, saka priekšsēdētājs. Jā, tāds ir pilsoņu brīvību komitejas noskaņojums. Un tādēļ mēs nosūtām Vēnraita kungam uzaicinājumu šeit ierasties pēc iespējas ātrāk. Paldies priekšsēdētāji par pēdējiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Ja Mēs zinām, ka ir citi divpusēji nolīgumi eh, ar dalībvalstīm savienotajām valstīm eh, šo transakciju sakarā. Nē, ir daudz divpusēji nolīgumi dažādai datu nodošanai, cīņā pret terorismu apkarošanai. Un eh, dati, kas attiecās uz autoprofilēšanu, kas ko ir norādījušas pirms kādu laiku atsevišķi dalībvalstis, un datu aussardzības iestādes sacīja, ka runā par Eiropas vienošanos šajā sakarā, un mums vajadzētu ļoti uzmanīgi pret to izturēties. Tika sacīts, vai ir bijuši pieprasījumi no Eiropola attiecībā pret izmeklēšanu pār TFTP saistībā ar desmito pantu. Jā to jau mēs esam pie, pierādījuši. Un, kā tika sacīts sākumā, Eiropola izmeklēšanas grupa ir ar mandātu pārbaudīt atbilstību 9. un 10. pantam jeb Eiropas eh, pieprasījumu par TFT IP izmeklēšanu datu izsniegšanai, un mēs jums nosūtīsim ziņojumu publis, publisko daļu šeit, es gribu norādīt. Un runājot par datu aizraudzību, Eiropola datu aizraudzības uzraugu, mums būs 48 stundas, lai reaģētu uz pieprasījumu šis datu aizsardzības. Uh, uzraugs viņam būs jāizsakās, un mēs zinām, ka ne, vienmēr tiek ņemti vērā viņa viedokļi. Tālāk Eiropo direktors saistībā ar lēmēja iestādes lēmumiem sacīja, ka ir izveidots mehānisms, lai datu aizsardzības ierēģņa atzinums būtu norādīts rakstveidā un pievienots ik vienai dokumentācijai gadījumam, lai tad, kad mēs veicam pārbaudi, mēs varam redzēt, kāds ir attiecīgās amat personas atzinums datu aizsardzības sakarā. Šķiet, ka vairāk jautājumu nav, ja ir, tad atvainojoties tos neatceros, bet pēdējais, ko es gribu paziņot saistībā ar Eiropas parlamenta kompetencēm kontrolēt Eiropolu. Kompetences, kas tika izlēmtas eh, pagājušā gada beigās, pavisam nesenus. Es redzu, ka ir izveidojies šī parlamenta un nacionālo parlamentu, interparlamentu, starpparlamentu fórums, un es gribētu sacīt, ka Eh, kontrolas eh, iestāde ir vienmēr jūsu rīcībā, lai skaidrotu, kā darbojas Eiropola. O, savukārt no otras puses, un ņemot vērā to, ka autoritāte ir pārstāvētas visas dalība valstis, būtu ļoti nozīmīgi mums šis jautājums, un, kā jau es eh, sacīju, eh, pirmīt esam pilnībā jūsu rīcībā saistībā ar šo starpparlamenta eh, fórumu. Almēris jautājums, vai tas reglamenta jautājums? Jā, Krūs kundze, man ir viena problēma. Jūs atkal pieminējāt dokumentus, kurus varētu mums uh, no, sniegt, ko jūs esat konstatējuši izmeklēšanās Priekšsēdētāji, mēs nevaram tūkstošiem reižu diskutēt vienu un to pašu. Vairātkungs, tad, kad viņš mums apmeklēja e, pāris e, nedēļas apakaļ viņš sniedz ik vienu sev zināmu informāciju, dažus dokumentus, es neatceros, kā tie bija. Šobrīd mums ir atkal dokuments, ko es lasu, varbūt vēl būs kāda dokumenta vēlāk. Uh, Es nevaru strādāt šādā veidā. Man ir jādomā par Eiropa un TFTP. Es gribētu lūgt saņemt visus dokumentus, kas ir saistām ar šo tam, lai vismaz mēs varētu būt maksimāli visaptveroši. Un visbeidzot, es nezinu, kurš ir noteikti 48 stundu līkuma. Es neatceros, ka tāds būtu bijis TFTP nolīgumā. Vai tāds tur bija? Varbūt, ka bija, jo 48 stundas nebija rakstīts maksimāli drīz 48 stundas, tad, kad jums ir ārkārtīgi liela steidzamības situācija. Taču pēc manas vislabākās saprašanas neviens no šiem gadījumiem gadījum nav supersteidzams. Un tad, kad mēs runājam par pamatiesībām, tad ir nepieņemami Eiropolam noteikti 48 stundu uh, Eh, noteikumi un pēc tam apgalvot, ka nevar pienācīgi paveikt savu darbu, jo, jo tā ir, eh, to pieprasa šis eh, noteikums. Es domāju, ka zināšanai mēs esam pieņēmuši ne tikai bāžas, kas tika paustas, bet arī problēmas, kas mums ir kā parlamentam izklāstītas, lai mēs varētu īstenot savu pienākumu, īstenojot kontroli par tiem noteikumiem, kā ir vienojušās Savienotās valsts un Eiropas Savienības saistībā ar TFTP nolīgumi. Es domāju, ka mēs nosūtīsim uzaicinājumu Veindait kungam, Eiropa direktoram un apspriedīsim šos pašus jautājumus rīt Cecilijas Malstrēmas klātbūtnē. Bet tagad mēs vēlamies pateikties visiem mūsu viesiem, kuri ir šeit kopā ar mums pēcpusdienā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 will be right in... Un mēs bez kavēšanas pārējām pie nākamā punkta. Ļoti svarīga sastais punkts, kas ir Eiropas izmeklēšanas orders krimināla lietās. Un mums ir pamatiesība aģentūras atzinums eh, otrajā viedokļa apmaiņā. Very interesting dossier mūsu priekšā ir ļoti interesants dosie referents, ir kolēģis Nuno Melo par piedāvāto direktīvu par Eiropas izmeklēšanas orderu krimināllietās, kas ir balstīts uz septiņu dalību valstu iniciatīvu. Šī iniciatīva. Um, nodrošina savstarpēju atzīšanu visiem izmeklēšanas pasākumiem. Mums bija debatas pagājušā gada decembrī, kad Beļģijas ministrs Deklerks prezentēja šo priekšlikumu. Ir radušies daudz jautājumu saistībā ar pienācīgu ietekmes novērtējumu cilvēktiesībām šajā iniciatīvā, ieskaitot no komisijas puses 2010. gada atzinumā balstot balstoties uz Lībes apstiprināto Alvaro pieprasījumu, parlamenta pie, eh, priekšsēdētājs pieprasīja no pamatiesība aģentūras atzinumu. Tas tika sniegts, jums izdalīts, un tagad mēs uzklausīsim eh, Džonasu Grimhedenu no pamatiesība aģentūras, kurš mums prezentē šo atzinumu, pēc tam mēs uzklausīsim referentu Melo un citus deputātus. First. I've been, I've been told that First, we should hear from the... Man sacīja, ka vispirms referentu, tāpēc Melokungs lūdzu jūs vispirms un pēc tam pamatiesība aģentūras pārstāvs. Jūs esat priekšsēdētājs, tāpēc, ja jūs vēlaties, lai es runāju, tad es runāšu. Tātad es varu sākt un runāšu portugāļu valodā, ja jūs neiebilstat. Priekšsēdētāji, mums pagaidām vēl nav oficiāls nostājs par šo atzinumu projektu. Mēs esam saņēmuši būtiskus datus par direktīvas projektu. par to, kā tā ietekmēs dalību valstis, situācija ir diezgan sarežģīta, un tāpēc mums ir viss jāizsver ļoti piesardzīgi. Runājot par Eiropas Savienības pamatiesību aģentūru, es eh, labprāt vēlētos zināt, kas tiks darīts, bet es negribu noteikt, kas aģentūrai būtu jādara. Tas būtu diezgan mulsinoši, tāpēc es vēlos vienkārši zināt, ko aģentūra plāno darīt. Uh, Šīs priekšlikums tika izplatīts vakar no komisijas puses, un to atbalsta arī Viviena Redinga, komisāre, un tas atbilst sākotnējam ziņojumam, ko iesniedza septembrī, tas bija provizorisks ziņojums, un tagad tas kļūst par galīgo ziņojumu. Es vēlējos to uzsvērt, jo mums ir svarīgi spēt salīdzināt šos dokumentus, salīdzināt to, ko ir darījusi aģentūra un ko uzsvērusi komisāra. Komisāra ir uzsvērusi zināmas problēmas, bet aģentūra tās arī ir izcinājusi. Galvenie komisijas uzsvērtie aspekti bija tādi, ka ir vajadzīga savstarpējā atzīšana šī instrumenta ietvaros, uh, Komisija arī uzskata, ka ir precīzi jānorāda, ka izmeklēšanas orderis ir policijas ziņā, tāpēc eh, šim dokumentam vajadzētu būt regulē, nevis direktīvai. Parlaments arī kritiski izturējies eh, pret to, ka nav pētījuma par ietekmi uz cilvēku tiesībām, bet nu mums ir aģentūras eh, atzinums, Un eh, tāpat arī uh, ir pāris aspekti attiecībā uz pārbaudas procedūru. Krimināla likuma principus vajadzētu šeit piemērot, un tāpat arī uh, vajadzētu ieviest atteikuma tiesības. Šis ir ļoti delikāts jautājums. Mūsu vidū nebūs vienprātības, bet kā referents Es eh, vēlētos tikties ar referentiem, varbūt tas varētu notikt nākamnedēļ. Jau šobrīd mūsu rīcībā ir daži dokumenti un paziņojumi, kas varētu noderēt. Runājot par pamattiesībām, pamatiesību aģentūra strādā pie eh, savas uh, koncepcijas, pie doktrīnas, bet uh, mums ir jānoskaidro no šīs aģentūras, kā tad izpaudīsies šī jaunā eiropeiskā domāšana cilvēktiesību kontekstā, raugoties uz atšķirīgajām krimināla likuma sistēmām un pamattiesību sistēmām, kas pastāv neraugoties uz Eiropas pasākumiem. Es Vēlos, lai nākamnedēļ notiktu jau pieminētā sanāksme ar referentiem. Es vēlos, lai mēs gūtu vismaz minimālu vienprātību, lai varētu paveikt eh, kaut ko arī parlamentā un panākt progresu par šo Eiropas izmeklēšanas rīkojumu. Paldies Melo kungam, tālāk vārds Grimhedena kungam no Eiropas Savienības uh, eh, pamatiesība aģentūras. Paldies, un uh, Sveicu jūs no Vīnes. Vēlos sniegt eh, īsu pārskatu par to, ko mēs esam norādījuši savā atzinumā, un pēc tam es būšu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Sākumā es gribētu teikt, ka ir vajadzīgs pārrobežu instruments, lai nodrošinātu pamatiesības piekļuvi tiesiskumam un uh, lai panāktu integrētāku Eiropas Savienību, ir iespējamas arī uh, dalību valstu uh, tiesisko procedūru nesavietojamības, kā rezultātā var tikt apdraudētas cilvēktiesības. Kā jau tika norādīts, Eiropas parlaments mūs lūdz izstrādāt atzinumu. Mēs uh, saņēmām pieprasījumu janvāra beigās un nācām klajā ar atzinumu 14. februārī. Tas ir dokuments, kas sastāv no aptuveni 15 lapusēm, tam ir piecas uh, iedaļas. Mēs esam skatījuši pamatiesības eh, Eiropas eh, izmeklēšanas rīkojuma kontekstā. Mēs esam runājuši par sakām eh, attiecībā uz godīgu tiesu, lieciniekiem, upuriem, kā arī datu aizsardzību. Mēs atbildējām uz specifiskajiem jautājumiem, ko mēs saņēmām. Uh, Jā, pēc tam uh, no izpilda puses būs vajadzīga kāda pārskatīšana, tad, uh, lai tā notiek, mēs runājām par atteikšanas pamatojumu, par par iespējamām problēmām, kas varētu rasties ar, cil, ar pamatiesībām, uh, un šīs problēmas vajadzētu novērst, lai veicinātu uzticēšanos un radītu drošību. Tāpat arī mēs sacījām, ka nedrīkstētu radīt pamatiesību hierarhiju, kur par dažām pamatiesībām ir aizmirsts, bet citas ir prioritizētas, kā tas notika tajā projektā, ko mēs saņēmām. Mēs ierosinājām arī virkni garantiju, lai turpmāk veicinātu uh, priekšlikuma noteikumu drošību un uzticamību. Uh, Mēs eh, runājām arī par iejaukšanās pasākumiem, par kritisko nepieciešamību pēc juridiskās skaidrības un precizitātes, par pārrobežu sadarbības jautājumiem, par obligāto apstiprināšanu. Tāpat arī atzinumā ir apskatīts izvērtējums, kas ir balstīts uz pierādījumiem, un uh, varbūt uh, nevajadzētu ļaut likumam darboties un skatīties, kā tas notiek, piemēram, piecu gadu termiņā, bet varbūt, ka vajadzētu ieviest vērtējumu jau no paša sākuma. Proti, ja tiesība akts nedarbojas, tad uh, tas jau varētu būt skaidrs uh, pašā sākumā. Tādā veidā mēs panāksim lielāku uzticēšanos, eh, rīkosimies pamatojoties uz eh, zinātniskiem apsvērumiem un eh, nodrošināsim sev arī tādu ārkārtas bremzēšanas sistēmu, ja tas būs nepieciešams. Tāpat arī mēs apskatījām juridisko procedūru un sistēmu, juridisko savietojamību, uh, Mēs eh, pārbaudījām procedūras ne tikai no riska viedokļa, bet arī no labuma viedokļa, kādu tās varētu sniegt eh, pamattiesībām. Pamatā par to ir šis 15 lapušu dokuments, un varbūt es varētu atbildēt referenta kungam uz viņa jautājumiem, rezumējot to, ko mēs esam secinājuši. Uh, Mēs mēģinam līdzsvarot vajadzību pēc pārobežu instrumenta, kas varētu uzlabot tiesiskumu, un mēģinam līdzsvarot šo instrumentu ar garantijām, kas varētu labāk nodrošināt pamatiesības. Mēs ceram, ka mūsu atzinums būs vērtīgs, ka jūs novērtēsiet mūsu objektivitāti, neatkarīgumu un uh, tādu neatkarīgu skatījumu, ja mēs te varētu ieviest eh, desmit sekundžu reklāmu, tad es, protams, pārskatītu eh, šīs ziņojuma labumus eh, Lība komitejai, bet es teikšu, ka tam ir pieejama arī elektroniskā versija. Priekšsēdētājs, jā, paldies jums par atzinumu reklāmu, bet tagad mēs dosim vārdu deputātiem, kas vēlas izteikties Albrehta kungs. Paldies priekšsēdētāji! Un paldies arī par prezentāciju. Pirmkārt, es eh, uzskatu, ka Eiropas Savienībā vienmēr ir bijis vieglāk vērtēt pārrobežu harmonizāciju attiecībā uz tādām lietām kā nozieguma apkarošana vai sadarbība, jo tad šie pārrobežu jautājumi kļūst acīm redzami, bet kad ir jāharmonizē pamattiesības vai pamatprincipi, piemēram, tiesiskumā, tad aspekti vairs nav tik acīm redzami. Nav, nav tik acīm redzama šo jautājumu pārrobeža daba, kas ir jāskata Eiropas Savienībā. Uh, bet šobrīd tas kļūst aizvien acīm redzamāks, un tā kā mums ir pamatiesība hārta, tad jau tiek vispārīgi pieņemts, kā arī Eiropas Savienības kompetencē ir šie jautājumi. Protams, vispārīgi runājot, mēs kā zaļie atbalstām uh, ideja par instrumentu, kas palīdzētu vākt eh, pierādījumus pārobežu līmenī, Eiropas Savienības līmenī, lai veicinātu sadarbību, savstarpējo tiesisko palīdzību. Tas ir apsveicami, bet eh, ņemot, ņemot vērā pieredzi ar Eiropas eh, arestu orderi, mm, mēs saprotam, ka pastāv zināma neusticēšanās iedzīvotāju vidū šiem pasākumiem un mums vajadzētu apzināties to, ka ir svarīgi nepārvērst tiesnešus eh, mašīnās, kas eh, īsteno procedūras, kuras ierobežo iedzīvotāju pamatiesības. Tas nebūtu pareizais ceļš, un mums vajadzētu mēģināt izveidot kopējus noteikumus, pirms mēs sākam veidot papildu sadarbību. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu uzlabot sāziņu un sadarbību starp mūsu tieslietu iestādēm, ieviešot standarta veidlapas, tiešos kontaktus starp uh, iestādēm, laika ierobežojums šādiem kontakt, kontaktiem. Arī jānodrošina šī instrumenta viendabīgums un uh, jānodrošina arī tas, ka Eiropas izmeklēšanas rīkojumu uh, reglamentētu nevis direktīva, bet regula, tāpēc es ierosinu šo priekšlikumu pārvērst no direktīvas uz regulu, jo tad tas kalpotu par tādu kopējo pamatu, ko mēs eh, varam izmantot, eh, lai mēģinātu gūt arī iedzīvotāju uzticību. Ir jābūt arī noteiktam pamatojumam, atteikumam. Ja mēs runājam par pieprasījumu proporcijām, tad uh, ir jāskata uh, kopējā kriminālā jurisdikcija Eiropā, vai mēs visu varam uh, akceptēt to, kas notiek dalībvalstu starpā, vai arī jābūt kādam pamatam atteikumiem starp dalībvalstu procedūrās. Uh, Jūs jau teicāt, ka ir jābūt šādai iespējai, kad ir runa par pamatiesībām, ir jānodrošina vienlīdzīga, saprātīga pamatiesību uh, aizstāvība, jo īpaši saskaņā ar uh, cilvēktiesību tiesas spriedumiem ir vēl liels darbs paveicams, lai šos uh, standartus vienādotu vienotā līmenī runājot par tiesībām saņemt informāciju. Jā, par to arī bija ziņojums, mēs skatīsim to vēl no dažādām perspektīvām, bet bija svarīgi to iekļaut arī mūsu pieejā par, par dalīšanos ar pierādījumiem Eiropā. Paldies, Lutfordas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Kopumā es atbalstu savstarpējās atzīšanas pasākumus, bet, kā jau mēs labi zinām, pēdējās eh, desmitgades laikās uh, pārrobežu izmeklēšanas pasākumos netika ievērotas viens un tās pašas cilvēktiesības, kā aizdomās turamo, tā eh, attiecībā uz citām personām, un Diemžēl uh, uzticēšanās 27 jurisdikciju vidū nav tāda, kāda tā varētu būt. Ideālajā pasaulē mums nebūtu vajadzīgas pamat tiesību uh, atteikšanas klauzulas, jo mēs zinātu, ka 27 valstis – pilnībā ievēros Strasbūras konvenciju, judikatūru un arī Eiropas pamatiesību hartu, bet, diemžēl, mēs neatrodamies nirvānā. Es domāju, mums nevajadzētu atkārtot Eiropas āresta ordera kļūdu, kas bija deklaratīvs dokuments par to, cik ļoti visi respektē pamatiesības. Es domāju, ka vajadzētu iekļaut tiešu noteikumu, kas ļautu izmantot atteikuma procedūru, ja pastāv pamatotas tiesības, ka šī rīkojuma izpilde varētu novest pie pamattiesību pārkāpšanas. Es uzskatu, ka šāds noteikums ir jāformulē ļoti šauri, un tas iespējams piederētos pie pirmā panta trešā punkta. Runājot par manas partijas viedokli par apvienotās karalistas attieksmi pret uh, Eiropas izmeklēšanas rīkojumu. Eh, par to uh, jau tika ieviesta specifiska klauzula, kurā norādīts, ka tiesnesis var atteikt Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, ja draud e, pamatiesību pārkāpumi. Es gan nezinu nevienu gadījumu, kad e, šīs, šī klauzula tiktu piemērota apvienotās karalistas tiesās. Es gan nezinu par Skotiju, bet ir gadījumi, kad to vajadzētu piemērot. Bet mums ir jāsaprot skaidri, ka šāda uh, uh, norma ir nepieciešama, un varbūt kādreiz būs noslēguma klauzula par to, ka šāds noteikums vairs nav vajadzīgs. Bet, jā, priekšstādātais rāda, ka mans runāšanas laiks ir beidzies, ir citas garantijas, kuras mums vajadzētu iekļaut, piemēram, um, geogrāfiskais kriminalitātes pieprasījums, tāpat arī aizliegums uh, par dubultu sodīšanu. Un uh, jāskatās, kāda ir noteikumi personas pārsūtīšanas gadījumā, ja šī persona ir potenciāls liecinieks eh, vai eh, kā šeit darbosies eh, izrādīšanas procedūras. Tas viss mums ir skaidri jānorāda instrumentā. Paldies, Kirkafa kungs! Es priecājos par to, ka Latfordas kundze mums atgādināja par lordu palātas svarīgo darbu apvienotajā karalistē. Šķiet, ka vismaz viņi kādu attieksmi pauž pret eh, šiem jautājumiem, atšķirībā no apakšpalātas, kas uh, par to īpaši neinteresējas. Man prieks, ka tas notiek, bet man ir vairākas bāžas no Eiropas parlamenta skatpunkta. Pirmkārt, pārbaudas procedūra Eiropas izmeklēšanas rīkojuma gadījumā tika norādīts uz proporcionalitāti, vēlos atgriezties arī pie garantijām, to sarunu kontekstā, kas mums jau bija šo pēcpusdienu. Pirmkārt, pārbaudas jeb validācijas procedūra. Mani dara bažīgu šī procedūra, jo īpaši attiecībā uz rīkojumu izdodošo dalību valsti un iestādi. Kad mēs nonākam saskarē ar tik delikātu jautājumu, tad ir jābūt neinterpretējamām garantijām, kas uh, pieskatītu izdevējs valsts un iestādes pieeju. Un uh, eh, izdevējam ir jābūt pietiekami augstā līmenī, ja vien tas nav pats uh, tiesnesis vai kāda līdzīga augsta persona. Es gribētu zināt, kā mēs risinām šo jautājumu Tāpat arī uh, izmeklēšanas rīkojuma izdošanā ir svarīga proporcionalitāte, un te varētu būt uh, dažas grūtības, tostarp saistībā ar uh, paša nozieguma proporcionalitāti uh, dalību valstu acīs. Te varētu runāt par uh, ģenētisko materiālu, par soda proporcionalitāti. Uh, Pirms brīža mēs diskutējām par SWIFT nolīgumu, tāpēc es vēlos teikt, ka ir svarīgi, lai šis parlaments un tā vēlētāji tiktu pārliecināti par to, ka viņu rīcībā būs pietiekamas garantijas un atkāpšanās procedūras. Kas tad veiks šo, šīs pārbaudas, kāda šī sistēma darbosies, kādas būs eh, atkāpšanās procedūras legāli un likumiski un administratīvi, ja tas būs nepieciešams? De Jonga kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos pateikties eh, pamatiesību aģentūrai par šo ziņojumu, ko izlasīju ar lielu interesi. Es domāju, ka tas tiešām ir solis uz priekšu attiecībā uz savstarpējo atzīšanu mums būs iespējams uzlabot izmeklēšanas darbu efektivitāti. Man ir konkrēts jautājums aģentūrai. Ja mēs saskatām uh, sarežģījums uh, cilvēktiesību jomā un uh, vai tādā gadījumā, ja mēs, vai mēs varam uh, noraidīt šādu pieprasījumu? vai tas nozīmē, ka šādā gadījumā, mm, nu, formulēšu citādi šo jautājumu, vai var izrādīties tāda situācija, ka mēs vienmēr saskarsimies ar ierobežojumu, um, iebildumiem par uh, cilvēktiesību aspektiem uh, un to ievērošanu izmeklēšanas gaitā. Protams, vienmēr jāpatur prātā cilvēktiesības pat tad, ja tas paildzina izmeklēšanas procesu. Mums ir arī jāpanāk vienošanās par procesu, izmeklēšanas procesu atbilstību. Bet tas, nu, laikam, ir uh, cits jautājums. Vēl vienu lietu vēlējos noskaidrot. Ja uh, tiek izmeklēšana veikta pret aizdomās turēto, un ja vēlamies noskaidrot uh, konkrētos faktus, tad mums ir jāpatur prātā sākotnējais pieprasījums, un šeit man šķiet nav īsts līdzsvars panākts. Un es nezinu, vai te viss ir uh, nodrošināts, lai garantētu abām pusēm vienlīdzīgas tiesības. Uh, Un trešais jautājums ir saistīts ar aizstāvību, ja apsūdzētais uh, un viņa pārstāvi pieprasa informāciju par to, nekas nav šeit teikts, vai informācija tiek sniegta arī apsūdzētā pārstāvjiem. Mana grupa ļoti kritiski vērtē pašreizējo priekšlikumu es domāju, ka jāpastiprina ir garantiju puse. Paldies, priekšsēdētāji, saka papa Nikolu kungs, protams, mums visiem ir jāievēro pamat tiesības, un es šeit gribētu piesaukt vienu piemēru. Nu jau vairākus gadus e, Eiropas līmenī attīstās skandāls saistībā ar Siemens uzņēmumu. Siemens tika apsūdzēts korupcijā, centienos uh, dot kukuļus amatpersonām, lai nodrošinātu sadarbību ar vairākām dalību valstīm un eh, lai varētu noslēgt izdevīgus darījumus. Nu jau ir pagājuši gadi eh, kopš šās informācijas eh, parādīšanās, un mēs joprojām neesam neko uzzinājuši par informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Uh, Ehm, šeit ir runa par Grieķiju, Vāciju un citām valstīm. Ja mums izdosies apstiprināt vai pieņemt šo, šo vai nu direktīvu vai regulu vai nu kādu citu tiesību aktu, kas būtu nepieciešams, es uzticos Melokungam, es zinu, ka viņam ir liela pieredze savā uh, valstī strādājot šādos, pie šādiem jautājumiem. Es domāju, ka tas varētu nākt uh, par labu visai Eiropai jau tuvākā nākotnē tiesu uh, līmenī mēs varēsim sniegt uh, pievienoto vērtību Eiropas pilsoņiem. Kročeta. Eh, anch'io voglio ringraziare eh, per il parere che sicuramente. Paldies, eh, priekšsēdētājs. Arī vēlētos pateikties eh, mūsu referentam, kurš dod mums savā ziņojumā dziļāku izpratni par šo rīkojumu. Es domāju, ka Eiropas izmeklēšanas rīkojumu ieviešana varētu pastiprināt sadarbību cīņā pret noziedzību. Tomēr es domāju, ka mums ir jārīkojas atklāti un šis šobrīd piedāvātais mehānisms varētu novest pie cilvēktiesību pārkāpumiem. šeit eh, ir pretrunas ar dažu valstu konstitūcijām, kurās ir noteikts, ka nav eh, iespējams veikt izmeklēšanas darbības bez tiesas piekrišanas. Piemēram, Itālijas likumdošanā ir noteikts, ka policija nedrīkst eh, noklausīties telefona sarunas bez uh, tiesneša atļaujas. Dažās valstīs tas ir iespējams, dažās valstīs nav jāvēršas tiesā, lai saņemtu atļauju šādu izmeklēšanas darbību veikšanai. Tomēr Itālijā, ja tiesnešiem atņemtu šādas tiesības, tad tas būtu pretrunā ar konstitūciju un pamattiesībām. Tās nav tādas abstraktas un vispārīgas tiesības, tās ir ļoti konkrētas tiesības. Tās ir pilsoņu konstitucionālās pamattiesības. Un uh, tad mēs uh, piedzīvotu to, ka vairākās dalībvalstīs šeit būtu pretrunas ar konstitūcijas normām. Eh, tas veids, kā ir izstrādāts pašreizējais priekšlikums par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu, ir tāds nekonsekvents un sasteigts. Un šeit pati pieeja eh, valstu sadarbībai ir nepareiza šāda sadarbība varētu tikt īstenota tikai tādā jomā, kur ir tādā telpā, kur ir skaidri definēti noziegumi, skaidri definētas izmeklēšanas procedūras un metodes, un ir noteikts, ka automātiski ir nepieciešams izmeklēšanas rīkojums, uh, noteiktiem noziegumu veidiem. Mēs nevaram pieļaut to, ka valstis izmanto mehānismus, kas ir noteikti atsevišķās uh, tiesību sistēmās un konstitūcijās, bet nav spēkā citās uh, tiesību sistēmās attiecībā uz izmeklēšanas rīkojumu mums būtu pamatīgi jāizvērtē tas, vai mēs nodrošinām garantijas pilsoņu tiesību ievērošanai, lai arī nodrošinātu vienlaikus efektīvu izmeklēšanas rīkojuma darbību un šis rīkojums ir jāizsniedz tiesu iestādēm, nevis jebkurai amatpersonai. Un šim rīkojumam nav jābūt automātiskam, bet tas ir jāizdod tiesnesim tajā valstī, kur šīs rīkojums ir izpildāms. Un ja notiek izmeklēšana, pamatojoties uz rīkojumu, ko, kas ir izdots vienā valstī, bet izmeklēšanas darbības notiek citā valstī, un ja šajā rīkojumā nav uh, paredzēts, ka šis pārkāpums ir noziegums, be, un ja izmeklētās darbības vienā valstī tiek uzskatīts par noziegumu, bet citā valstī netiek uzskatīts par noziegumu, tad, ja, kā tad iznāk, vai pilsoņiem ir jāievēro tās valsts likumi, kurā viņi dzīvo vai nē, un ir jānodrošina arī tiesnešu līdzdalība izmeklēšanā. Un tagad vārds noslēguma vārdiem. Uh, aģentūras pārstāvjiem? Jā, eh, vispirms eh, Valsakungs, pēc tam atgriezīsimies pie jau runājušiem aģentūras pārstāvjiem. Eh, es vēlos norādīt, ka, manuprāt, Eiropas izmeklēšanas rīkojums būtu saprātīgs, ja mums būtu vienoti standarti krimināltiesībās, kas, protams, tiek veidots saskaņā ar astoto punktu bet būtu bijis labāk, ja mums e, jau sākotnēji būtu šie saskaņotie krimināla tiesību standarti. Un e, es vēlos vēl runāt par datu aizsardzību, jo šeit e, jau pamatiesību aģentūra izteicās 2008. gada dokuments netika pieņemts. Tāpēc es vēlos norādīt uz pārskatām drošu datu nosūtīšanu pāri robežām, un uh, varbūt tas būtu uzdevums no vienas puses pamatiesība aģentūrai, no otras puses arī Eiropas par eh, datu drošību atbildīgajai aģentūrai. Paldies, es skatos, ka Grimhedena kungs ir ieradies un pieraksta visu pateikto, tāpēc būtu tikai godīgi, ja mēs uh, eh, dot iespēju viņam atbildēt uh, par jūsu teikto, un pēc tam varēs izteikties referents Melokungs. Varbūt eh, padome arī vēlētos izteikties. To mēs varētu darīt pirms Melokunga izteikumiem, bet vispirms vārds aģentūras pārstāvim. Paldies. Es... Paldies, es tiešām pierakstīju uh, deputātu teikto, un es gribētu izteikt uh, vienu komentāru atbildēt uz vienu komentāru, kas uh, bija formulēts kā jautājums, un es nevaru atturēties uh, nekomentēdams to. Uh, šeit bija runa par to, ka varētu pamatot atteikums ar pamattiesību apsvērumiem. Lutfordas kundze teica, ka šeit ir jābūt pamatot tam pamatojumam skaidrām, kā tas ir patvērumu pieprasījumu gadījumos un par pienākumu pierādīt un arī par garantijām, lai novērstu ļaunprātīgu šādu nosacījumu izmantošanu, un tai pašā laikā ir jānodrošina, lai process neievilktos pārāk ilgi. Tas arī viss. Paldies, vai arī padoma vēlas kaut ko teikt? Laipni lūgti. Paldies, priekšsēdētāji. Padomas vārdā varu teikt tikai, ka šī dalību valstu iniciatīva padomē tiek aktīvi apspriesta šobrīd. Mēs esam ļoti pateicīgi aģentūrai par tā sagatavoto atzinumu Uh, lietas virzās uz priekšu padomē, mēs apspriežam iemeslus atteikumu sniegšanai, uh, tiešām pat uh, šo pēcpusdienu vēl par runājām par potenciālo risku, ka varētu tikt pārkāptas pamat tiesības, un tādēļ es ierosinu atgriezties pie šīm debatēm tad, kad padomē būs skaidra nostājas šai jautājumā, bet, protams, visi ieteikumi šim projektam uh, ir liederīgi, un mēs uh, noteikti uh, arī izmantosim šos ieteikumus tad, kad tiks pieņems politisks lēmums Ungārijas prezidentūras laikā, bet līdz jūlijam šīs dokuments noteikti netiks pabeigts. Tas ir ilgtermiņa projekts, un pie tā strādās vismaz vēl viena prezidentūra. Paldies uh, padomas pārstāvim, ja neviens vairāk negrib neko teikt, Tad tagad ir pienāca, pienākus kārta Melo kungam uh, veikt uh, rezumējumu. Paldies, priekšsādātāji! Daudzu iemeslu dēļ varētu teikt, ka mm, šis uh, projekts vēl ir, uh, nebūtu nav pabeigts. Manā valstī teikt, ka tas joprojām vēl ir krāsnī. Šeit uh, izskanēja dažādas bāžas, protams, 27 dalību valstīm būtu nepieciešams tiešām uh, ātrs krimināla izmeklēšanas process. Bieži vien uh, noziegumiem ir pārobežu raksturs, ir krimināli grupējumi, kuri, kuros uh, darbojas locekļi no dažādām valstīm un tādēļ mums būtu nepieciešams pātrināt uh, pierādījumu savākšanas procesu. Un tai pašā laikā tas neizslēdz nepieciešamību būt piesardzīgiem, domāt par to, lai netiktu pārkāpta dalību valstu suverenitāte un atšķirīga tiesiskā kārtība. Līdz ar to savstarpēju atzīšanu šajā jomā ir grūti panākt. Dažās valstīs ir tādas uh, izmeklēšanas metodas, kas netiek uh, atzītas citās valstīs krimināllietās. Arī uh, tiesu vara darbība dažādās valstīs ir atšķirīga. Piemēram, DNS uh, izmantošana kā pierādīju, pierādījumos uh, apvienotā karaliste ir atšķirīga no Grieķijas, Vācijas, Portugāles un tā tālāk. Līdz ar to šis jautājums tiešām ir ļoti sarežģīts un grūts. Es lūdzu atvainot mani par to, ka saku to, ka šis ziņojums ir tik neskaidrs, ka grūti vispār ir kaut ko par to secināt. Ņemot uh, iespējamo jautājumu izskatīšanu balstojoties uz cilvēktiesībām ir jāņem vērā cilvēktiesības, kas jāgarantē citos procesos un garantijas, kas jāīsteno. Jautājums, kā tad to visu izdarīt, tā, tā jau ir tā galvenā problēma. Es gribētu uzsvērt, ka principiālais jautājums ir tāds, ka šis jautājums Eiropā ir ļoti svarīgs, mums ir jāvirzās uz priekšu šajomā. Tomēr tas, ka mūsu tiesu sistēmas ir tik atšķirīgas, eh, liek mums domāt par to, ka ir jārespektē dalību valstu suverenitāte, uh, Eh, tā pašā laikā virzoties uz priekšsadarbības jomā. Piemēram, ja kāds Grieķijas tiesnes eh, vēlas eh, nodrošināt izmeklēšanu, teiksim, Maltā un gūt pierādījumus par tur izdarītiem noziegumiem. Bet, ja šī procedūra pārsniedz viņa pilnvaras, mm, dalību valsts likumdošanā, tad uh, viss šis process var ļoti ievilkties. Es domāju, ka man būs ļoti daudz interesantu sarunu ar ēnu referentiem, un mēs tiešām visu kārtīgi izrunāsim un sagatavosim kaut ko. Tas ir mans pirmais ziņojums Eiropas parlamentā. Šis uzdevums nav viegls, bet ļoti interesants. Paldies! Paldies Melokungam! Mēs pateicamies Grimhedena kungam par sagatavoto ziņojumu un esam gatavi arī turpmāk sadarboties ar pamattiesību aģentūru. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Septītais darba kārtības punkts tas ir to ceļošanas dokumentu sāraksts, kuri to turētājiem dod tiesības šķērsot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu un mehānisma ieviešana šāda saraksta izveidei. Par šo jautājumu ir atbildīga mūsu kolēģe Taņa Fažona par mehānisma ieviešanu š, par to, ka šādu trešo valstu izsniegtu dokumentu saraksts tiek pastāvīgi aktualizēts. Um, Fajāns kundze ir sagatavojusi ziņojuma projektu, viņai dosim tūlīt vārdu, un pēc tam mēs turpināsim diskusijas par šo jautājumu. Paldies, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es izmantošu šo iespēju un runāšu slovēņu valodā. Paldies! Man tiešām liels prieks, ka komiteja ir spērusi soli uz priekšu šīs procedūras sakarā un mēs jau šobrīd varam apspriest manis sagatavoto ziņojumu projektu. Man jau ir bijušas tikšanās ar ēnu referentiem, arī ar komisijas un padomas pārstāvjiem. Es vēlos visiem pateikties par izcilo sadarbību. Šis ziņojums ir diezgan tehnisks savā būtībā, un tomēr tam ir diezgan ievērojama politiska ietekme. Uh, Mans uh, priekšlikums ziņojumā neparādz daudzu grozījumu ieviešanu komisijas priekšlikumā. Šeit ir runa par ceļošanas dokumentu sarakstu, uh, tā, lai ar šiem uh, dokumentiem varētu šķērsot Eiropas Savienības ārējās robežas. Šāds saraksts agrāk jau ir neoficiāli pastāvējis, bet līdz šim ne dalībvalstīm, ne trešajām valstīm nebija pienākums informēt par izmaiņām jaunu uh, ceļošanas dokumentu atzīšanā pēc uh, saskaņā ar Eiropas komisijas priekšlikumu Uh, ja parlaments to atbalstīs, tad šāds saraksts, uh, šī kārtība grozīsies. Tagad šis saraksts būs uh, saistošs un publiski pieejams. Un vēl jaunums ir tāds, ka Eiropas komisija mūs informēs par ierosinātajām izmaiņām, un mēs varēsim paust savu viedokli. Manā ziņojumā ir viens ļoti būtisks elements, ko vēlos izcelt. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu dalību valstīm būs pienākums informēt par to, kādus ceļošanas dokumentus tās atzīst un kādus tās neatzīst, bet komisija skaidri uh, nenorāda, kas notiks tad, ja dalību valsts noteiktajā termiņā nesniegs šādu informāciju. Pēc manām domām, ja dalību valsts nesniedz šādu informāciju par ceļošanas dokumentiem, tad tas nozīmēs automātiski, ka dalību valsts atzīst šādu ceļošanas dokumentu. Šādējādi dalību valstīm būtu stimuls skaidri informēt un saulaicīgi informēt par to nostāju un šādē, šādi veicināt trešo valstu, mm, valsts piedarīgo ceļošanu uz Eiropas Savienību. Līdz šim ir uh, bijuši sarežģījumi, kas saistīti ar šādu mehānismu trūkumu. Ir bijuši gadījumi, ka robežsargi liedz iebraukt trešo valstu pārstāvjiem Eiropas Savienībā, jo viņi šādus dokumentus nepazīst vai Arī dažas valstis politisku apsvērumu dēļ neatzīst atsevišķu valstu ceļošanas dokumentus. Piemēram, šeit ir runa par Kosovas ceļošanas dokumentiem. Mums, mēs nedrīkstam iejaukties dalību valstu suverēnos lēmumos atzīt vai neatzīt ceļošanas dokumentus bet šeit e, tiek izveidots mehānisms, kā dalību valstis informē citas dalību valstis par izmaiņām šādā sarakstā. Tāpat ir svarīgi, lai dalību valstīm būtu iespēja apmainīties ar informāciju par tiem dokumentiem, ko tās atzīst un ko tās neatzīst. Tas pats attiecas arī uz Eiropas komisijas priekšlikumu izveidot komiteju, kas uh, sniegs atbalstu komisijai, un šī komiteja varētu būt arī informācijas apmaiņas fórums. Uh, lai varētu novērst nepatīkamas situācijas uz robežām. Es vēlētos aicināt Eiropas komisiju pēc iespējas ātrāk pabeigt elektroniskas datu bāzes izveidi, kas ļaut arī vizuāli salīdzināt šos ceļošanas dokumentus. Tas būtu papildus instruments uh, robežsargu rīcībā. Līdz šim tāds nepastāv. Praksē ir tādi ļoti biezi sējumi uz papīra, uh, Uh, bet nav iespējams um, um, aplūkot attēlus tiešsaistes režīmā. Šāda mm, elektroniskā datu bāze ir gan nosaukta kā ilgtermiņa mērķis, bet tas nozīmē, ka mums vēl būs kādu laiku jāpagaida, līdz tā tiešām tiks radīta. Es aicinātu kolēģus iesniegt grozījums līdz pirmdienai, uh, pieciem pēcpusdienā. Un ceru, ka varēsim balsot par šo jautājumu komitejā aprīļa sākumā. Un esmu gatava sadarboties ar ēnu referentiem, nesagaidu kādus īpašus sarežģījumus šajā darbā. Ceru, ka viss veiksmīgi virzīsies uz priekšu. Paldies, Fajāns kundze. Tagad uzklausīsim mūsu deputātus. Nederčevs kundze, lūdzu. Merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties uh, un apsveikt referentu par paveikto darbu un visaptvarošo prezentāciju, ko viņi piedāvāja. Patiesībā vakar visiem referentiem mēs tikāmies, tā bija, manuprāt, ļoti produktīva sanāksme, un jānorāda, ka mums nav pārāk liela domstarpība, tā bija sanāksme, kas deva mums iespēju gūt vairāk precizējumu un atbalstīt atsevišķas pozīcijas, ko vēlamies aizstāvēt parlamentā. Manā gadījumā ir divi jautājumi, abos eh, es saņēmu atbildi vakar. Pēc šīs, manuprāt, auglīgās sanāksmes pirmās bāžas bija kāda būtu Eiropas parlamenta loma šajā procedūrā, bet Fajons Kons norādīja savu nodomu iesniegt tehniskus grozījumus attiecībā uz jauno komitoloģijas noteikumu. Tātad parlaments tam sakos. Otrs jautājums attiecās uz iespēju padarīt efektīvāku ceļošanas dokumentu pārbaudi, robežu kontroles posteļos un konsulātos, un tāpēc es gribu zināt, kāda ir iespēja Eiropas komisijai nodot dalību valstu rīcībā elektronisku datu bāzi ar visiem dalību valstu atzīto ceļojumu dokumentu paraugiem. Kā referenta norādīja, tas ir paredzēts, ir jābūt pateicīgiem, taču katrā ziņā apsveicam, ka šāda perspektīva ir paredzama. Tālāk runājot par termiņiem, kas tiek piešķirta dalību valstīm vai paziņotu dokumentu atzīšanu vai mm, neatzīšanu, un mm, šim termiņam notekot automātiski atzīšanu, es atbalstu šādu pozīciju, un vēlreiz gribu pateikties referentē par uh, sadarbību un paveikto darbu. Paldies, e, Tavāriškungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Pirmkārt, gribu pateikties kolēģi Fajonai par sadarbību un par informatīvo garu un labo dialogu. Un tāpat arī par ļoti E, nozīmīgām idejām. Es gribētu izcelt trīs punktus. Pirmkārt, e, dokument, doma par dokumentu paraugiem, kas būtu ļoti noderīga ierēģiem, kuriem ir jāstrādā ar trešo valstu pilsoņiem, kas šķērso robežas, un tāpat arī būtu e, ļoti nozīmīgi, ka tas attiektos uz Eiropas Savienības iekšo līmeni. Es esmu saņēmis daudzus savas valsts pilsoņu sūdzības, kad mēs kaut ko mainījām identifikācijas dokumentos, kurus mēs izmantojām uh, Portugālē pāriet no viena dokumenta uz otru, un ir dalībvalstis, kurās tas nav spēkā kā identifikācija. E, valstīs gan Schengenas telpā, gan ārpus tās. Tāpēc es domāju, ka tas ir noderīgi ne tikai attiecībā uz ārējām robežām un trešajām valstīm, bet arī nozīmīgi dalību valstīm, lai varētu garantēt to, ka e, mūsu pilsoņu rīcībā ir derīgi dokumenti ceļojot. Otrkārt, mēs bez iebildumiem atbalstām to, ka viena mēneša termiņš ir pietiekams, lai dalībvalsts pieņemtu vai noraidītu vīzu. Un e, balstoties uz to, varētu validēt vai atzīt šo vīzu, ja termiņš ir eh, eh, saprātīgs. Tālāk noliegums, noraidījums dokumentam, ja tas ir pamatots, arī ir jāsniedz. Manuprāt, šīs trīs idejas ir atbalstāmas, un mēs atbalstām referents līniju. Paldies! Paldies, Ždanokas kundze, lūdzu! Yes, uh, thank you, Chairman, and uh, I also... Paldies priekšsēdētāji. Arī es piekrītu uh, kolēģiem un pateicos viņiem, uh, tostarp arī Tāņai Fajonai. Uh, Hēnu referentu sanāksmē tika precizēti daudzi jautājumi, un, uh, cik saprotu, nav bijis nekādu problēmu, ir grozījumi, uh, kurus plānots iesniegt. Manuprāt, tie iedzīvotāji, kas ir vairāk nekā 15%, kur īpatsvars ir vairāk nekā 15% manā valstī, viņi ir aizmirsti šajā dokumentā. Viņus ir aizmirstusi arī padome un, diemžēl, arī manas valsts iestādes. Tas ir ļoti īpašs status. Latvijas satversmes tiesa to ir noteikusi, mm, proti tie ir cilvēki, kas nav Latvijas pilsoņi, bet viņi arī nav bezvalstnieki. Viņiem ir īpašs status, proti bijušie padomju savienības pilsoņi. Es ceru, ka mūsu grozījums, kurā ir uh, atrunāta šī kategorija atbildīs pilnībā tam, kas ir ieviests vīzas regulā, proti tur ir runa par cilvēkiem, kuriem ir Eiropas Savienības dalība valsts izsniegts dokuments, bet kas nav nevienas valsts pilsoņi. Tā ir šī kategorija. Un es ceru, ka šie cilvēki netiks aizmirsti. Izmantojot šo iespēju un izmantojot to, ka sanāksmi vada Agilāra kungs, es vēlētos atgādināt, ka mums bija plāns organizēt uzklausīšanu par to cilvēku problēmām, kuriem Eiropas Savienībā ir šāds te lūk īpašs status. Jā, paldies Ždanokas kundzei. Ja neviens no deputātiem vairs nevēlas izteikties, mēs varētu uzklausīt vai nu komisiju vai prezidentūru. Cik saprotu komisiju? Šeit eh, pārstāv Dekoisterkungs. Vai jūs vēlaties izteikties? Jā, priekšsēdētāji un es izteikšos ļoti īsi. Es vēlos pateikties referentei par šīs dienas eh, šodien pārunāto ziņojumu un diskusiju. Mūsuprāt, viņas ierosinātie ziņojumi ir pieņemami, jo īpaši komisijai pieņemams ir pirmais grozījums, kas mēģina aizpildīt juridisko plaisu pašreizējā sistēmā, proti definēt, kas notiek, ja dalība valsts nepieņem lēmumu atzīt vai neatzīt noteiktu ceļošanas dokumentu. Liels paldies par šo grozījumu. Tas arī padarīs e, nostāju padomē daudz spēcīgāku, jo dažas dalību valstis varētu nevēlēties pieņemt šādu risinājumu. Runājot pār komentāru attiecībā uz bezvalstniekiem, kas dzīvo Latvijā, uh, Es patiešām varu apstiprināt, ka saskaņā ar komisijas sākotnējo nolūku, uz ko attiecas visi ceļojuma dokumenti, kas izsniegti trešo valstu valsts piedarīgajiem, kas nav Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, šādu normu patiešām vajadzētu pievienot, jo tie ir cilvēki, kas nav saņēmuši 1954. gada konvencijas dokumentu, bet gan citu veidu dokumentu, Tāpēc ir svarīgi, lai šī kategorija tiktu pārstāvēta un komisijai ar šādu grozījumu nebūtu nekādas problēmas. Tāpat arī runājot pār elektronisko datu bāzi. Kad pirmo reizi tika pārunāts komisijas priekšlikums, mēs norādījām, ka mums nav iebildumu pret šādas datubāzes veidošanu ar ceļošanas dokumentu paraugiem, Tomēr pastāv steidzama vajadzība labot pašreizējo nefunkcionējošo sistēmu, tāpēc mēs vēlamies, lai šī ieceri paliktu kā perspektīva nākotnei, cerams nepārāk ilgai nākotnei, bet mēs neķersimies pie tā stūlīt pat, jo tā mēs varētu kavēt šī instrumenta pieņemšanu, ko patiešām vajadzētu pieņemt jau drīz, lai varētu tikt galā ar pašreiz esošajām problēmām tiks grozīta dokumenta preambula, kurā komisija tiek aicināta padomāt par šādu ceļošanas dokumentu datubāzi, un iespējams arī priekšlikumā varēs ieviest šo ideju, bet mēs esam gatavi pārdomāt šādas datubāzes izstrādi, bet mēs nevēlamies, lai tas būtu priekšnosacījums šī instrumenta pieņemšanai. Paldies! Paldies! no padomes puses Sorgīkungs arī vēlētos izteikties. Paldies! Paldies, gribu papildināt to, ko sacīja komisija, un pateikties referentei pārziņojumu projektu. Ja norāda, ka šis ziņojuma projekts E, iestver visus elementus, kurus jau mēs skatījām e, padomes vīzu grupā, ceļojuma dokumentu grupā. Un rīts atkal ceturto reizi tiks apspriests priekšlikums, kas ir uz galda referente, nāk klājā ar priekšlikumiem, kas ļoti lielā mērā saskan ar dalību valstu uh, Eh, piedāvāto. Eh, katrā ziņā mēs varam šos priekšlikumus padomē atbalstīt. Runājot par ceturto punktu un priekšlikumu šajā sakarā, ja dalībvalsts neziņo eh, par dokumentu atzīšanu, tad šis priekšlikums nesaņēma atzinumu no dalību valstu kopuma. Prezidentūra ir nākos klajā ar līdzīgu priekšlikumu. Un mēs ceram, ka varēsim rast konsensu padomē. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētājs turpina bez mikrofona. Ne, paldies. Tādā gadījumā mēs varam atkal dot vārdu Taņai Fajanai referentē, lai viņa nāk vajā ar secinājumiem. Paldies. Es vēlos pateikties kolēģiem par sniegto informāciju un vēlos pateikties padoms un komisijas pārstāvjiem. Es vēlos pateikties arī saviem kolēģiem ēnu referentiem kopīgā pozīcija šķiet tāda, ka mums ir nepieciešams šāds mehānisms Eiropas Savienībā, un es tik tiešām vēlos, lai arī padomē mūsu iniciatīva tiktu pieņemta. Un ja pēc viena mēneša dalība valsts uh, nav eh, darījis zināmas savu pozīciju, tas nozīmē automātisku atzīšanu. Es domāju, ka šī iniciatīva tiks pieņemta arī padomē. Es gribētu uzstāt uz šo konkrēto noteikumu. Es domāju, ka mums ir visu politisko grupu atbalsts. Un es arī gribētu piedāvāt Eiropas komisijai pārdomāt iespēju izveidot elektronisko datu bāzi, kura iekļautu paraugus, fotogrāfijas, tas būtu ļoti noderīgi, kolēģi. Kolēģis Tavareši pieminēja arī e, pases ceļojumu dokumentus, e, to pāraugušā saraksts e, pastāvēja pagātnē, komisija to nav svītrojusi no savu priekšlikumu. Bet šis saraksts bija bez pievienotās vērtības. Mums ir jāpārdomā, vai mēs nākotnē šādu sarakstu varam izveidot, lai nākotnē robežu sargiem būtu saraksts ar eh, pasēm paraugiem, kas dotu iespēju atzīt šā, eh, atpazīt šādas pases. Tas netika iekļauts E, ziņojumā. Tālāk par komitoloģiju runājot, kā jau es vakar sācīju, tiek gatavot nepieciešamie grozījumi attiecībā uz komitoloģiju, e, kā ir definēts Lisabonas līgumā, un es gribētu izvairīties no jebkuras nepatīkamas situācijas, un arī norāda, ka septiņi grozījumi tiek sagatavot, un parlamentam būs iespēja rieģēt uz ik viena veida izmaiņām arī vēlāk, tad, kad komisija ir nosūtījusi izmaiņu projektu attiecībā uz uh, E, ceļojuma dokumentu atzīšanu vai neatzīšanu. Tādējādi visi jūsu komentāri un piebildes tiks ņemti vērā, un es domāju, arī jūsu grozījumi tiek atbalstīti. Paldies par atklātību, e, par gatavību, atvērtību iekļaut visu dokumentā, un šobrīd ir. Ja paziņo, ka grozījuma iesniegšanas termiņš šim dosie ir noteikts uz eh, pirmdienu, 21. martu, pulksten 17. Un balsojums notiks 12. aprīlī. Tādējādi mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu un varam pāriet pie nākamā punkta. jo vēl ir paredzēta arī koordinatoru sanāksme. Mums ir viens punkts jāizskata, kas ir astotais ļoti interesants punkts, kas attiecas uz viedokļu, pirmo viedokļu apmaiņu attiecībā uz kriminālās likumdošanas harmonizēšanu Eiropas Savienībā. Jūs zināt, ka ņemot vērā kriminālās justīcijas joma svarīgumu pēc Lisabonas līgumas spēkā stāšanās, Lībe koordinatori ir izlēmuši sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu kriminālās likumdošanas sakarā. Ehm, ziņojumā Eh, nosaukums ir mainīts Eiropas Savienības pieeja kriminālajai likumdošanai. Un šodien mums ir pirmā viedokļu apmaiņa šajā sakarā, un mēs uzklausīsim referentu De Jongu šī dosie sakarā, lai viņš varētu prezentēt savu viedokli. Pēc tam mēs uzklausīsim padomi un komisiju un dosim iespēju izteikties deputātiem. De Jonga kungs, kā referents, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pateicīgs, ka jūs jau pieminējāt virsrakstu, jo e, darba kārtībā šai sanāksmē vēl aizvien ir rakstīts harmonizācija, un tik tiešām e, koordinatori izlēma um, lietot nosaukumu Eiropas Savienības pie kriminālā likumdošanai tīri procedurāls jautājums. Es sekretārijātam iesniedzu darba, grop, eh, darba dokumentu eh, plānu, jeb kontūru, par kuru, uz kuru balstoties mēs varētu veidot savas debates. Es nevaru atrast to savām apē, domāju, ka tas iespējams nav e, izdalīts, bet dažos vārdos izklāstīšu lietas būtību. Tāpat otrkārt man būtu interesanti zināt, vai šī ziņojuma ēnu referenti. E, ir interesēti sasaukt eh, sanāksmi pirms tiek iesniegt ziņojuma projekts kā tāds. Šajā gadījumā mēs varētu pat eh, detalizētākā veidā apmainīties viedokļiem eh, pirms tiek ziņojums, tā projekts tiek sagatavots, bet tagad pēc būtības ziņojuma apjoms, tā arī lēma koordinatori, ir materiālā kriminālā likumdošana netik lielā mērā, mērā procesuālās tiesības. Tās ir ļoti um, liela atšķirība. Un ja jūs ierobežojat jau uz materiālajām kriminālo likumdošanu, ir um, vēl nav bijuši šādi ziņojumi, savukārt procesuālās tiesībās tādi ir bijuši. Um, Kāpēc par materiālo kriminālu likumdošanu ir jāgatavo ziņojums? Krimināla likumdošanai pēc dabas ir divi aspekti. Lielā mērā tā ir politiķu reakcija, kad problēma parādās parādīt to, ka mēs aktīvi darbojamies un ka mēs eh, nopietni strādājam savukārt. Ja mēs skatām eh, juridisko sistēmu kā tāda, tad eh, kriminālā likumdošana vienmēr tiek uzskatīta par pēdējās instances pasākumu. Dažkārt dalībvalstī ir kādas problēmas, un tā nāk klājā priekšlikumu, ka varbūt mums vajadzētu pieņemt Eiropas kriminālu likumu šajā sakarā. No otras puses, uh, E, krimināla likumdošana vienmēr ir jāskatā ar e, jūtīgām lietām, cilvēku tiesībām, ar atsevišķām nacionālām e, kultūrām, un to varētu būt ļoti grūti harmonizēt. Mums ir tāpēc jādomā, kā tas izpaužas dažādās kultūrās. Un tagad domājot par konkrētiem avotiem, lai mēs varētu rast uh, Līdzsvarot pie tas ir Eiropas Savienības 83. pāns dibināšanas līgumā un kā arī padomas iniciatīva no 2009. gada ka tika pieņemti secinājumi, e, pēc kuriem vadās padomas kriminālās likumdošanas lēmumu. Un es uzskatu, ka atsevišķi teksti padomē tika pieņemti ļoti interesanti. No procesuālā viedokļa tas varētu būt sarežģīti, jo tieši tie tika pieņemti pirms stājās spēkā e, Lisabonas līgums un Eiropas parlamentam nebija iespēja to apspriest un komisija distancējās no secinājumiem sagatavot atsevišķu deklarāciju. Tāpēc ir samērā grūti um, konstatēt, kādi tad, e, kāds ir reālais status šiem secinājumiem. Bet es domāju, ka vajadzētu šo ziņojumu skatīt kā daļu e, no tā, kas ir līdz šim padarīts. Bet e, pierācīgi piesaistot komisiju un parlamentu. Par pārējo runājot, es domāju, ka ziņojumā varētu būt trīs sadaļas. Pirmā no tām uh, Eiropas eh, Savienības un nacionālās likumdošanas nodalīšana. Esam skatījis sistēmu, kāda ir Savienotajās valstīs. Eh, sākotnēji naivi domājot, ka mēs varētu kaut ko mācīties, kā viņi štata un federālo likumdošanu nodala, un jo vairāk es to pētīju, jo vairāk es sapratu, ka, ka situācija ir kļuvusi visai miglaina un nedomāju, ka tas varētu būt labs piemērs. Katrā ziņā tomēr interesants. Tālāk pirmā sadaļa balstoties uz līguma un padomu secinājumiem varbūt varētu noteikt kādus kritērijus, uz kuriem mēs varētu balstoties, lai varētu noteikt Eiropas likumu šajā jomā. Otrā sadaļa saistāma ar likumu kvalitatīvo pusi. Mums ir vairāki principi, kas ir balstīti uz starptautiskiem cilvēktiesību likumiem, bet ir pilnīgi eksplicīti jāņem vērā pirmkārt eh, Eiropas eh, Savienības eh, krimināla likumdošanu un kā tas ietekmē noteikumu. Šobrīd mums nav sistēmas, kas šos principus varētu iekļaut tādā ietverā, kur mēs varētu tos izmantot, lai izvērtētu priekšlikumus kriminālās likumdošanas instrumentiem. Es domāju, ka būtu ļoti interesanti parlamentam izveidot šādus principus akadēmisku kopumu, kā jau tas tika norādīts. Uh, manis ieskicētajā kontūrā, kas vienmēr būtu jāņem vērā tad, kad mēs runājam par kriminālu likumdošanu. Un tālāk trešā daļa būtu ziņojumā veltīta institucionāliem jautājumiem, kā arī ir jābūt sistēmai visās Eiropas institūcijās, lai varētu tos piemērot. Un es Neesam dzirdējuši šobrīd par visai koordinētu pieeju komisijā kriminālās likumdošanas jautājumiem, ne par sistēmu, par... bet arī ne arī vienotas e, valstu sistēmas, ne arī mēs paši savā parlamentā visai ērti jūtamies, kad tiek skatīti dažādi priekšlikumi e, kriminālas likumdošanas jomā, dažādās jomās vienotām varētu būt finanšu instrumenti, taču e, kvalitāte likuma ir ļoti nozīmīga, un es pats esmu domājis par juridisko dienu šajā sakarā ir Eh, nostāja, ka es aizstāvu konsekventumu, viengabalainību kriminālā likumdošanā un kā šie principi ir saistām kopā. Lūk, ziņojums ir samērā ambicios un es eh, domāju, ka mēs varētu izveidot eh, izveidot interesantu ziņojumu, un mums varētu būt interesants diskusijas šajā sakarā. Paldies De Jonga kungam. Kā jau es teicu, mēs tagad varētu uzklausīt deputātus, kas uh, grib izteikties. Tāpat es arī aicinu izteikties uh, institūciju pārstāvjus. Uh, respektīvi komisijas vai padomas pārstāvis. Varbūt Pīters Zonka vēlas eh, kaut ko teikt padomas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Man prieks par to, ka šīs diskusijas notiek tieši tagad, ka mēs apspriežam virkni leģislatīvu priekšlikumu un iniciatīvu, un tas notiek gan parlamentā, gan padomē koplēmumu procedūras ietveros, gan par materiālajām, gan eh, procedurālajām tiesībām. Es domāju, ka eh, šī iniciatīva nāk īstajā laikā no De Jonga puses uh, izstrādāt šādu ziņojumu. Un uh, šajās debatēs vajadzētu iekļaut arī zināmas politiskus apsvērumus, kā arī nodrošināt to instrumentu konsekvenci, kurus mēs pieņemam. Jūs atsaucāties uz padomes vadlīnijām, kas tika pieņemtas 2009. gadā, arī 2002. gadā tika pieņemtas vadlīnijas, un padome ļoti respektē šo vadlīniju noteikumus izstrādājot to dokumentu galīgās versijas, par kuriem mēs vienojamies padomē, respektīvi ne tikai principi, proporcionalitāte, eh, sankciju apsmē, apmērs un uh, citi, kas ir izklāstīti šajās vadlīnijās, bet tiek ņemti vērā, tiek ņemti vērā, bet arī tiek ņemti vērā pamatprincipi, kas ir pieņemti Eiropas Savienībā lai reglamentētu noteiktus jautājumus. Tādā veidā arī dalību valstīm tiek atstāta pienācīga brīvība parūpēties eh, par šiem jautājumiem, ievērojot subsidiaritātes principu. Līdz ar to katrā uh, tiesību aktu priekšlikumā mums ir jāroda tāds delikāts līdzsvars. Šīs vadlīnijas pat tiešām ir padomes darba pamatā, kad mēs izstrādājam tiesību aktu priekšlikumus, bet mēs uzskatām, ka šādi principi būtu jāpiemēro ne tikai padomai. Vajadzētu būt vienotam principu kopumam. Un man ir prieks par ideju, ka komisijai, padomai un parlamentam vajadzētu kopīgi pārunāt šos jautājumus. Varbūt jūs atceraties, ka pat Stokholmas programmā tika runāts par to, proti, ka vajadzētu apsvērt, izstrādāt starp institucionālas vadlīnijas. Un mēs priecājamies par šo priekšlikumu un ceram, ka arī komisijai būs priekšlikumi jau šogad, kurus tad mēs varētu arī uh, tālāk izstrādāt. Mēs katru dienu nodarbojamies ar kriminālu uh, jautājumu politiku starp institucionālā līmenī, un Maieras kundze to labi zina. Mēs strādājam ar eh, cilvēku eh, tirzniecības jautājumiem, eh, ar jautājumiem, kas ir saistīti ar bērniem, un regulāri notiek debatas par to. Tāpēc mēs ļoti lielā mērā praksē piemērojam tās vadlīnijas, ko padome jau kopš 2002. gada izmanto savā darbā. Paldies! Šķiet, ka vēl viens deputāts vēlējies izteikties - Jekolino kungs un Latfordas kundze. Jā, šķiet, ka tādi ir vairāki. Lūdzu, uh, Džekolino kungs, vārds jums. Jā, paldies. Es uh, izteikšos īsi. Uzklausīju referentu un visus runājušos, un man nav nekādu šaubu, ka ir jāmaina šī dosijē nosaukums un jāpieņem Eiropas līmeņa pieeja krimināla tiesībām. Ja mēs eh, vēlamies ievērot eh, līguma noteikumus labākajā iespējamajā veidā, kā mēs to pieredzējām Stokholmas programmā. Te ir ļoti lielā mērā runa par nacionālo suverenitāti, tāpēc krimināltiesību Eiropas dimensija un noziegumu pārrobežu daba ir ļoti svarīga. Mēs runājām par cilvēku tirzniecību, narkotiku ievešanu un eh, šeit parādās, cik svarīga ir tā pieeja un kā mums būtu tālāk jāturpina darbs. Es domāju, ka mums nevajadzētu rīkoties, neņemot vērā tieslietu jomas ieinteresēto pušu izvērtējumu. Ja mums ir virkne kriminālu tiesību pasākumu, tad mēs vēlamies tos uzlabot, un mēs nevaram apmainīties ar labākajām praksēm, ja vien mēs neapmācām juristus un tiesnešus. Tas ir veids, kā mēs varam uzlabot eh, tiesību aktu kvalitāti. Uh, un es tam ļoti uzmanīgi sekošu līdzi, lai raudzītos, kā attīstās situācija. Tāpat es domāju, ka ir svarīgi, lai būtu pieeja, kas ļautu mums izvērtēt kriminālu tiesības dalību valstīs, un uh, mums ir arī jāsadarbojas ar padomi jo viņi vēlas, lai tiktu ieviesti jauni stimuli, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo īpaši šajos vēsturiski būtiskajos laikos. Paldies! Vārds Latfordas kundzei. <laughs> Lēdijai Latfordai. Jā, paldies. Es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs pasākums, un bez šī iniciatīvas ziņojumu, es iespējams nebūtu nonākusi pie padomes secinājumiem par noteikumiem attiecībā uz kriminālu tiesībām, bet man ir prieks, ka es tomēr šo padomes dokumentu atradu. Es arī uzskatu, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, skatot tiesību aktus par materiāliem vai kriminālu tiesībām. Tāpēc man ir prieks par to, ka De Jonga kungs ierosina uh, konsultatīvu funkciju juridiskajā dienestā. Iespējams, ka tas varētu būt juridiskajā dienestā, un uh, šie cilvēki varētu mums palīdzēt uzlabot tiesību aktu kvalitāti, respektīvi mēs varētu izmantot uh, tiesību aktu izstrādātāju profesionālo atbalstu. Jūs jau zināt, ka e, tikai daži no mūsu kolēģiem ir profesionāli juristi, citi nav, bet e, kā tiesību aktu izstrādes procesā e, iesaistītie mēs tikai vērosim savu labo iespaidu, Ja mēs e, veidosim labi izstrādātu, izstrādātus un precīzus tiesību aktus, tāpat arī par subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem un pievienoto vērtību, mums ir jābūt uzmanīgiem pārskatot Eiropas Savienības krimināla tiesības. Man arī prieks par Dzonkas kunga teikto, kas eh, strādājot vēl citā amatā bija spējīgs eh, organizēt komisijas aktivitātes šajā jautājumā, un ideja, ka pie šī jautājuma varētu strādāt trīs institūcijas, nu, man šķiet, ka parlaments varētu gūt labumu no šīm padomes vadlīnijām, no padomes eh, parauga noteikumiem, un es uzskatu, ka mums ir jādarbojas noteiktā ietvarā, par kur esam vienojušies. Tādējādi mēs varēsim veidot labākas kvalitātes likumdošanu. Tāpat arī uh, Zonkas kungs ļoti palīdzēja, kad mēs strādājām pie mutiskās un rakstiskās tulkošanas direktīvas pagājušajā gadā, pie kuras strādāju arī es, un eh, mm, tāpēc eh, es varu tikai slavēt viņa darbu un pieeju. Man ir padomes secinājumu projekta kopija, un tur ir norādīts, ka komisija plānoja nākt klajā ar paziņojumu, ko vajadzēja iekļaut projektā, man ir jāpaskatās, kas šajā paziņojumā ir teikts, jo tas varētu būt interesanti. Šis ziņojums solās būt noderīgs, un es darīšu visu, kas ir manos spēkos, eh, lai to uzlabotu un sadarbošos arī ar Dzonkas kungu pie tā, jo, manuprāt, būtu svētīgi, ja mums būtu disciplīna krimināla tiesību jomā. Mēs nedrīkstam sasteigt ar krimināla tiesību dokumentu pieņemšanu. Mums ir jāiedziļinās, cik vien mēs to varam, un es ceru, ka šis ziņojums jau virza mūs šajā gultnē. Paldies, eh, vārds eh, Vosakungam. Paldies! Es vēlētos eh, vispirms pateikties eh, par to, ka De Jonga kungs eh, ļoti intensīvi darbojas ar šo ziņojumu. Man tas šķiet labs, un es uzskatu, ka to mērtiecīgi vajadzētu tālāk attīstīt. Tāpat arī es uzskatu, ka zāras nu pateiktajiem ir jāpiekrīt. Nacionālās krimināla tiesības ir veidojušās gadu simtiem, tajās ir savas nacionālās īpatnības, un tāpēc mums vajadzētu mēģināt maksimāli pasargāt šīs dažādās intereses un eh, panākt tam solīt pretī. Uh, sistēmās, jebkurā gadījumā tiek izmantotas idejas no citām sistēmām. Sistēmas nevar pastāvēt izolācijā. Um, gan mūsu pāražu tiesības, gan arī citas tiesības izmantot citu sistēmu pieredzi. Un kas ir vēl svarīgāk, um, nepareiz rīcība varētu radīt pretestību pretestību reformām, kas tiek uzskatītas par nevajadzīgām. Paldies! Jā, varbūt Ungārijas prezidentūras pārstāvis vēlētos kaut ko bilst. Priekšsēdētāji, es vēlētos atkārtot jau pateikto, mēs priecājamies par šo diskusiju. Es uzskatu, ka ir laba doma iekļaut šos principus uh, politikas dokumentā, gan no padomis, gan no parlamenta, gan iespējams arī no komisijas puses. Varbūt mēs varētu izveidot kaut ko starp institucionālu un norganizēt sanāksmi, kur mēs varētu šai šīs lietas neformāli pārunāt. Paldies! C'è anche un intervento della Commissione. Paldies. Vai komisija vēlētos komentēt? Jā, es nerunāšu ilgi varētu tikai piekrist jau pateiktajam. Komisija uzskata, ka šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Te ir bijušas pārmaiņas kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā un ir bijusi virkne diskusija padomē un parlamentā par atsevišķiem instrumentiem. Laiks ir izvēlēties horizontālāku pieeju un izveidot ietvaru, kurā mēs eh, modelēsim nākotnes likumdošanu. Ir svarīgi, ka komisija uztver šos jautājumus ļoti svarīgi. Mums tam pat ir īpaša grupa, un uh, atsevišķi ģenerāldirektorāti regulāri apspriež uh, priekšlikumus. Kopš uh, ir izveidojies tieslietu ģenerāldirektorāts, mums ir nodaļa, kas īpaši strādā ar kriminālu tiesībām un kriminālu politiku. Līdz ar to komisija dara visu, kas ir tās spēkā, lai veicinātu tālāku Uh, saskaņotību, un mēs esam gatavi sadarboties ar citām institūcijām, lai izstrādātu kvalitatīvākus tiesību aktus nākotnē. Paldies! Paldies uh, komisijai! Uh, referents De Jongs apkopos šo debati. Paldies! Runāšu īsi. Manuprāt, kolēģu komisijas un citu ieinteresēto pušu paustais viedoklis ir apsveicams. Pavisam noteikti mums vajadzētu vēl kādu sanāksim, pirms mēs uh, izstrādājam jau galīgo tekstu, tāpēc es parūpēšos par to, lai šāda sanāksme notiktu un sazināšos ar komisiju un padomi. Runājot par saturisko pusi, Es uzskatu, ka pastāv tikai viena atšķirība no tā, ko es biju paredzējis. Tas ir tas, ko Vosa kungs teica par procesuālajām tiesībām. Man ar to nav problēmu, bet šķiet, ka 2007. gadā bija ziņojums, tas pat bija iepriekšējais mandāts, un ja neviens neiebilst, tad varbūt mēs varētu iekļaut kādus no Vosa kunga pieminētajiem principiem. Tas mazliet paplašinās projekta aptvērumu, bet, ja ir tāda vispārīga sajūta, ka tā būtu pareizi, es tikai priecāšos to darīt. Varbūt, ka tādā veidā mēs palielināsim vienprātības iespējas. Paldies! Ar šo secinājumu. Nē, šķiet, ka vēl ir viena runātāja. Latvordas kundze. BBC tīmekļa vietnē es skatījos informāciju Veinraita kungs Hāgā piedalījās preses paziņojumā, un viņš tur paziņoja par to, ka ir notverts, notverts lielākais eh, internetā darbojušās pedofilu grupējums, un uh, Eiropola eh, skatpunktā ir 670 aizdomās turamie, un mēs šeit runājam par Eiropas kriminālu tiesībām. Es domāju, ka to vajadzētu darīt pārrobežu kriminālās sadarbības ietveros. Uh, Es nezinu, vai tas eh, palīdzēs Veinrēta kungam, bet tas vismaz informēs jūs par to, ko tad viņš darīja šo pēcpusdienu. Prendiamo atto di questa considerazione della, della baronessa Sara Ladford. Possiamo adesso concludere la sessione. Ja vairs nav pieteicies neviens runātājs, tad ar šo Latvordas kundzes komentāru mēs noslēgsim sanāksmi un tiksimies rīt no rīta pulksten deviņos. Sāksim ar slēgto sanāksmi un, un uh,